Sorry, we, we should start the... Mums vajadzētu sākt darbu, bet nevajag tā, ka Monika Holmēra, kas ir referenti pirmajam ziņojumam, nav klāt. Varbūt kāds varētu viņai piezvanīt. Mēs varētu mainīt darba kārtību, bet būtu labāk, ja mēs pirmajā dienā darbu sākt tā, kā tas ir iecerēts. Thank you very much for the assistance. Paldies par palīdzību. Un es gribētu sveikt visus. Un arī sveicu Moniku, kas ir referente pirmajam ziņojumam. Un sveicu visus pēc vasaras atvaļinājuma. Mēs sākam mūsu pirmo sanāksmi. Darba kārtība ir jums pieejama. Ja neviens neiebilst, tad šādu darba kārtību mēs arī pieņemsim. Es ceru, ka iebildumu nav. E, Monika, jums vēl ir laiks paziņojumu. Priekšsēdētāju paziņojumu nav un ir protokoli no divām sanāksmēm jūsu mapēs. 12. janvāra un 12. aprīļa sanāksmēm. Ja iebildumi nav līdz sanāksmes beigām šodien, tad mēs uzskatīsim abu šo sanāksmu protokolus par apstiprinātiem. No, un tagad mēs varētu pāriet pie 4. darba kārtības punkta, kas ir daudzgada finanšu schēma 2014. un 2020. gadam. Un mūsu referente Monika Holmaja ir tikai atradījis vajadzīgos dokumentus. Un mēs lemsim par grozījumiem ziņojumu projektam par DFS. Un, ja Monika ir gatava, tad es ar lielu prieku došu viņai vārdu. Un pēc tam lūkšu izteikties deputātus kuri vēlēsies izteikties to darīt. Lūdzu, Monika. Kopsavilkums. Dargā priekšstādātais kundze, liels paldies. Es nāku no citas sēdes, tādēļ atvainojiet, ka nevarēju būt tā šeit vēl agrāk. Runa ir par atzinumu daudzgadu finanšu schēmai 2014. un 2020. gadam Pašā sākumā gribu teikt paldies visiem kolēģiem. Un arī priekšsētājs kundze patiesaistījās darbā. Mēs noturējām vairākas sēdes, runājot par prioritātēm. Tās esmu ievērojusi un konstatēju, ka patvērumu meklēšanas un patvērumu fonds struktūrā ir vienkāršots, tāpat arī iekšējas drošības fonds ir ieviesis vispārējais noteikums programmēšanai, plānošanai un atskaitēm. Nākošais punkts. Esmu kritiski paudus savu viedokli, ka Nu, visdrīzāk nebūs īsti vienkārši finanšu piedāvājumu samērot ar prasībām šajā jomā. Viss tas, kas mūs sagaida, jāievēro. Un tāpat mēs arī diskutējām kopā, ka būs jauna uzdevuma, kas jāskata Eiropas līmenī. Mēs runājam par Um, kompjuternoziegumiem, um, personu reģistru, personu iebraukšanu, patvērumu meklētājiem un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to finanšu mm, piedāvājums ir samērā neliels. Kolēģi ir iesnieguši 16 grozījumus. Paldies! Sirsnīgs paldies par ļoti labiem un konstruktīviem papildinājumu priekšlikumiem. Es esmu mēģinājusi izstrādāt kompromisus un diskutēt ar kolēģiem esam to nu, daļai jau izdarījuši un um, mēģinam to darīt. Runa iet par piemērotu finansējumu un Eiropas uh, papildu vērtību. Tāpat arī jārunā par daudzgadu finanšu klānu drošības jomā, brīvību un tiesībām, tiesiskumu. Vikstrāms kundze Hēds un Tomson kungi iesnieguši grozījumus attiecībā uz uh, tiesībām un uh, ES pilsonību. Mēģināšu izstrādāt šeit kompromisu priekšlikumu. Tāpat vēl ir arī papildinājumi. Gijoms kundze to iesniedz un Gans kundze par patvērumu meklētāju fondu. Un visbeidzot es mēģināšu kopā ar visiem izstrādāt priekšlikumu, lai varētu rast plašu vairākumu. nākošo dienu laikā cieši saskaņošu darbu ar kolēģiem. Balsošana būs 19. un 20. septembrī šogad komitejā. Un tas arī viss, ko gribēju teikt. Jo, runāt par saturu, par atzinumu, nu man tas vēl, tas nav atsevišķi vēlreiz jāizskata. Un grozījumu skaits, salīdzinot ar citiem, kuru mums līdz pat tūkstošiem vai 1600, grozījumiem šeit, nu 16 grozījumu. Tas ir uh, relatīvi nedaudz. Paldies! Um, thank, thank you very much for... Paldies par uh, kopsavilkumu. Uh, grozījuma apjoms ir pārskatāms. Kellers kundze, jūs esat uh, viens no ēnu uh, referentiem. Uh, Man pārāk daudz eh, nav ko piebilst. Es gribētu pateikties Holmēras koncē par paveikto darbu. Un ar lielu prieku redzēju to, ka Vairāk kolēģi uzsver, uzsver to, ka mums ir jārada pievienotā vērtība nacionālajām darba programmām, lai mēs varētu vislielāko labumu gūt no šeit iztērētās naudas. Un es gribētu pasvītrot un atkārtot to, cik svarīgs ir izvērtēšanas jautājums, kas ir ārkārtīgi būtisks eh, lēmumu pieņemšanas eh, procesā, runājot par iniciatīvām un par to, ko mēs balsosim šodien par budžetu Un mums ir jāpaturprātā tas, ka bez pienācīgas eh, programmu novērtēšanas ir ļoti grūti izdarīt secinājums nākotnē. Paldies! Paldies! Un arī es gribētu sacīt dažus vārdus, kā sociāldemokrātē un referenti. Es gribu pateikties referentei par paveikto darbu No vienas puses ir tiesa, ka šeit ir pārskatāms grozījuma apjoms, no otras puses raugoties, es domāju, ka šis ir ļoti jūtīgs jautājums šīs DFS mapes. Runājot par to, ka mēs runājam par kopīgo summu attiecībā uz visu daudzgadu finanšu schēmu, un mēs meklējam sava veida līdzsvaru šeit, mūsu grozījumi kurus mēs iesniedzām, vairāk vai mazāk attiecas uz to, kā varam radīt šādu līdzsvaru mūsu pašu fondu iekšienē, un kā mēs varam veidot jaunu struktūru un piekrist šai jaunai struktūrai, kur mēs varētu runāt par vienkāršošanu, atbildību, nepārtrauktību, kas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs eh, runājam par pilsoniskajām organizācijām, kas strādā ar Eiropas Savienības institūcijām, un ļoti svarīgi ir zināt, kas notiks pēc vairākiem gadiem. Tāpat arī ir svarīgi tas, lai mēs saskatītu vissvarīgākos mērķus, nodrošinot to, ka šie mērķi tiks iekļauti visā daudzgadu finanšu schēmā pat ja mēs nevaram ietekmēt visas to detaļas, pat ja katru gadu notiks diskusijas par budžetu. Un mūsu grozījumi vairāk vai mazāk attiecas uz šiem jautājumiem, un mēs, es ceru, ka mēs varam panākt kompromisa grozījumus, kas varēs gūt plašu atbalstu balsojumā, tādā veidā nosūtot skaidru vēstījumu budžeta komitejai. Bronks kungs vēlētos izteikties, lūdzu. Jā, Holmejeras kundzei ir taisnība, ka tad, kad šī schēma viņam Eh, vērā atsevišķas jomas, ko jūs eh, runājat par brīvību, tiesiskumu, taisnīgumu. Tīpaši tiek eh, pieminēts patvēruma fonds un grozījumi par Frontex. Iepriekš pirmais no tiem šeit ir nepieciešami līdzekļi, un mums ir jādomā par to, kā atbalstīt patvērumu meklētājs. Un, ja nauda nav pietiekama, tad mēs varam pārskatīt vai nu naudas līdzekļus, vai. Uh, nu, programmu. Es gribētu eh, piedāvāt eh, patvērumu fondu vietā atgriešanās fondu, vēl jau vairāk Frontexam. Ir atkal jāpiešķir mandāts lai dotu iespēju patvēru meklētājiem atgriezties savās izcelsmes valstīs. Mums ir jāpārtrauc e, tāda praksa, ko ievies Frontex izpildu direktors, kad tie tiek atgriezti atpakaļ, e, kad tie atgriežas atpakaļ sabiedrībā ar lūgumu, ja tas tos neapgrūtina atstāt valsts septiņu dienu laikā. Tāpēc mums vajadzētu panākt to, ka tie, kuri nelegāli iebrauc Eiropas Savienībā, tiek nosūtīti atpakaļ mājās. Un mums vajadzētu samazināt migrācijas nastu uz mūsu robežām. Un šādā veidā mēs varētu kriet vien arī vajadzīgos fondu apjomu samazināt. Paldies! Molderkungs, vārds jums, paldies! Viens no jautājumiem par ko mēs neesam runājuši. Un uh, neesam pārliecināts, vai varam to aprieķināt vai nē, bet ja mēs darīsim vairāk Eiropas Savienības līmenī, tad mēs ietaupīsim dalību valstu naudu, jo mūsu koordinācijas darbs nebūtu jādara katrai valstī individuāli. Un es gribēju zināt, vai tad, kad mums būs nākošās sarunas, vai kāds komisijā, vai mūsu sekretariātā, vai vispār varētu sniegt informāciju par potenciāliem ietaupījumiem dalību valstīm, ja mēs risinām šos jautājumus no Eiropas puses, jo ir pilnīgi skaidrs tas, ka katrai dalību valstī ir eh, jāsamazina izdevumi un nešķiet, ka mēs iegūsim vairāk līdzekļu. Mums ir jādzīvo ar to, kas ir, bet mums ir jānodrošina tas, ka mēs varam nodrošināt dalību valstīm ietaupījumus. Paldies, paldies! Cik man zināms, Kariņo kundze no komisijas varētu izklāstīt labāk šo jautājumu par ietaupījumiem. Vienmēr tas ir prioritārs jautājums, kad mēs runājam par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Kāpēc ir efektīvāk E, darīt vairāk Eiropas Savienības līmenī nekā dalībvalstu līmenī, kas vienmēr ir mazāk koordinēts un vienmēr e, e, izmaksā dārgāk. Monika. Nu, Ja tu neiebilsti, tad mēs aicinātu vispirms teikt dažus vārdus komisijai, un pēc tam tu varētu izdarīt kopsavilkumu un izklāstīt visu kopumā. Kariņo kundze, ja jūs varētu pakomentēt un iespējams atbildēt uz esošiem jautājumiem. Paldies, tik tiešām man nav precīzu atbilžu, un tiesa, ka Komisijas priekšlikums ņem vērā to, ko mēs devējam par Eiropas budžeta pievienoto vērtību, kas nevienmēr atbilst ietaupījumiem katras dalībvalsts līmenī, bet mēs ņemam vērā iespēju tērēt naudu kvalitatīvā kopā, jo ir arī šeit solidaritātes efekts. Un kopīgās pārvaldības sadaļā mēs, es nedomāju, ka varam runāt tieši par ietaupījumiem, jo vairāk mēs runājam par solidaritāti nekā par. Um, eh, eh, ietaupījumi, mēs runājam par darbībām, kas ir e, e, koordinētā līmenī un kas ir labāk sakārtot savukārt. E, ir labāka ekonomēšanas un solidaritātes izpratne tiešajā pārvaldībā, un kas attiecas uz darbībām, kas nevarētu tikt īstenotas tikai nacionālā līmenī, jo ļoti bieži šie ir transnacionāli jautājumi, un e, kurus bieži vien grūti risināt vienai dalību valstī citu vārdām. Un, ja jūs gribat sīkāk e, skatīt ekonomiskos aspektus vai ietekmes analīzi e, komisijas priekšlikumam. Taču gan imigrācijas, gan iekšējās drošības fonda sakarā pievienotās vērtības jēdziens tika skatīts cieši, lai sagatavotu priekšlikumus. Es domāju, ka vajadzētu domāt. Merci. Lai vairāk tiktu domāts e, Uh, par šiem jautājumiem. Paldies, tik tiešām uh, Eiropas pievienotā vērtība ir būtisks jautājums. Monika, uh, vai tu varētu tagad kopsavilkumu izdarīt? Dargā priekšsēdētājs kundze, paldies. Paldies un sākumā par jau, finanšu jautājumu. Es domāju, ka tieši iekšējās drošības jomā priekšplānā izvirzās jautājums par to, ka ja mēs noteikts jautājums, kā piemēram kompjūtera noziedzība vai, piemēram, organizētā noziedzība, šeit mēs esam izveidojuši atsevišķu komiteju, ja mēs Eiropas līmenī sadarbojamies. Un atsevišķās dalība valsts varbūt uzdevums nemaz nespēja viens pašas izpildīt uzdevums, bet tikai sadarbojoties to spēja veikt, tad uh, kolēģi Bronks, mēs investējot naudu, radīsim situāciju, ka kaitējums nebūtu tik ļoti liels un patiesi ir vērts investēt līdzekļus izdot naudu iekšējai drošībai un savukārt humānā ieceļošana un patvērumu meklēšana. Šeit drīzāk jautājums ir par to, kas īpaši smagi šos problēmas, ko skar tad uh, tiem palīdzēt, vai tie, kas šādu patvērumu sistēmu vēl nav izveidojuši, tiem palīdzēt uh, sasniegt Eiropas standartus, lai cilvēktiesības uh, nodrošinātu visā ēs. Tādēļ tie priekšlikumi, kurus izteica Franciska Keller un arī Gijoma kundze, proti Eiropas pievienotā vērtība. Jūs arī šos priekšlikumus izteicāt. Jā, mēs gribam tās naudas, kuras mēs šeit Eiropā izlietojam, lai tās nebūtu tikai aizvietojums, bet gan patiesi nu, tādu papildus vērtību dotu ne tikai aiztaupītu kādu naudas līdzekļu izdošanu un citur izdotu. Tam ir jābūt papildus labumam. Protams, ka mēs kopā gribam, lai starp dažādajiem uzdevumiem līdzekļu sadalījums būtu. Uh, saprātīgs un, uh, un godīgs, lai nebūtu tā, ka tikai viens uh, uzdevums ir kaut kāda tāda lielāka prioritāte saskatoties, sarēķinot ar citām, lai šeit uh, attieksme būtu tāda godīga. Priekšsēdētājs kundze, es mēģināšu apkopot visus viedokļus, un es ceru, ka mēs radīsim labu kompromisu. Paldies! As, uh, Kā jau Monika pieminēja, balsojums Libija komitejā notiks 19. un 20. septembrī nākamajā sēdē. Budžeta komitejā balsojums notiks oktobrī. Tas nozīmē, ka mums ir mazliet laika, lai apspriestu šos jautājumus vēl ar budžeta komiteju. Yes, uh, next... Un nākamais mūsu darba kārtības punkts ir Eirodāka. Monika Makovēja referenta. Un bija plānot šo jautājumu sākt skatīt 3.40, tur mūsu rīcībā vēl ir 10 minūtes. Vai nu mums ir e, kādas e, pap, cita informācija par Moniku, vai arī mēs pārtraucam uz 10 minūtēm šo sēdi. Moniku Makovejs neredz klāt vēl. Tādā gadījumā pārtrauksim uz desmit minūtēm darbu. Mums ir desmit minūtes mūsu rīcībā, un varbūt kāds starp laikā varētu painteresēties, vai Monika ir ceļā. Tā tad mēs varētu atkal turpināt 3.40. So, I'm not mistaken. Ja es nekļūdos. Good afternoon. Esiet sveicināti, da darbie kolēģi. Dear colleagues, if you may take your seats. Ieņemiet vietas. Sveicam jūs visus šajā darba dienā. Let me just tell you that on this place the looks of the members of the Libby Committee has been improved? Uh, es secinu, ka Lībe komitejas locekļu uh, izskats pavasar ir uzlabojies, un es vēlreiz atvainojos uh, par kavēšanos, tāpēc, ka kavējās no lidmašīnu Madrīdas uz Briseli. Pateicos kolēģei Kingai, kurā sāka vadot šo pēcpusdienas sēdi, un mēs e, turp turpināsim skatot piekto darba kārtības punktu, kas ir eh, darba kārtības punkts, kurā mēs runājam par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmu ierodāk. Referenti ir kolēģi Monika Makoveja. Priekšlikums ir daļa no pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai izveidot kopīgu Eiropas patvērumu sistēmu un tā ir pārskatīta versija esošajiem noteikumiem, kas ir pieņemta 2000. gadā, kas nosaka juridisko ietvaru, kā darbojas eiro DAK un ietver iespēju tiesību sargājošajām organizācijām dalībvalstīs konsultēties ar Centrālo Eiropas Savienības eh, pirkstu nospiedumu datubāzi tiesību sargāšanas mērķiem. Eh, priekšlikums tika iesniegts eh, saistībā ar rezolūciju, kas ir pieņemta parlamentā, un ziņojumi sagatavojusi mūsu kolēģi Makovēja, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Tagad mēs uzklausām eh, uzklausīsim kolēģi un es piedāvāju vispirms šoreiz tomēr uzklausīt komisiju, kas nāks klajā ar grozīto priekšlikumu, pēc tam uzklausīsim Kipras prezidentūru un pēc tam referenti Makovēju. Paredzētais diskusijas laiks mums ir aptuveni pusstunda. Un eh, tas būtu jāpatur prātā, lai varētu pārvaldīt iecerēto laiku un došu vārdu vispirms komisijas pārstāvim. Man gan nav uzrakstīts eh, vārds priekšā Matijas Soels no komisijas. Jums ir vārds. Paldies priekšsēdētāji. Šis eh, ko, apspriestais dosie nav jauns, kā jūs jau sacījāt, tas ir ar. Uh, E, samērā garu vēsturi kopš 2008. gada, un es gribētu satelīt savu uzstāšanos divās daļās. Pirmkārt, lai sniegtu ieskatu par to, kā ir attīstījies Eirodaka dosie pēdējo divu gadu laikā, un pēc tam mēs varētu runāt par komisijas priekšlikumu. Vispirms gribu norādīt, ka Eirodaka kopš 2003. gada janvāra ir e, veiksmīgi darbojies. E, Tas ir veiksmīgi integrēt, integrēts ar eh, informācijas tehnoloģiju mehānismu palīdzību, tomēr kopš 2008. gada un balstoties uz Dublinas Eirodak izvērtējumu komisija pirmo reizi piedāvāja atsevišķus grozījumus attiecībā uz Eirodak apjomu un pielietojumu sfēru ar pārskatīto procedūru, un padomi skaidri norādīja to, ka dalībvalstis vēlas paplašināt Eirodak um, pielietojumu sfēru, lai dotu piekļuvi tiesību sargājošām organizācijām. Un tagad gribu atsaukties uz 2005. gada paziņojumu, kad komisija jau norādīja, ka būtu noderīgi no tās perspektīvas raugoties, lai e, tiesību sargājošām struktūrām būtu piekļuva Eirodak. Pēc tam 2009. gadā komisija pieņēma divus jaunus priekšlikumus Eirodak sakarā, Un pēc tam bija padomas lēmums un Eirodak regula, kas iekļāva klauzulu eh, saistot ar šo lēmumu. Šis priekšlikums, stājoties eh, eh, šis eh, lēmums stājās spēkā līdz ar Lisabonas eh, lēmumu. Darbs ir jāpabeidz līdz 2012. gadam. Komisija pieņēma jauno priekšlikumu, kas neiekļāva vēl tiesības eh, sargājošo struktūru piekļuvi. Un kā jūs zināt, sarunās padomē kļuva skaidrs, ka dalība valstis negribīgi apspriež pārējo patvērumu paketi bez priekšlikuma par piekļuvi no tiesības stargājošajām struktūrām. Un pateicoties eh, progresam, kas ir panākt šajā ziņā Dānijas prezidentūras laikā pirmajā šī pusgada, šajā pusgadā, komisija Sāra Nalpstrēm uzskatīja, ka ir pienācis īstais laiks piedāvāt priekšlikumu par Eirodoku, kas tagad iekļautu tiesību sargājošo struktūru piekļuvu. Tās, tā būtu īsa fona informācija, bet tas palīdz jums gūt kopainu par to, kāda situācija šobrīd ir, un tagad mēs varam runāt par priekšlikumu, kas ir jūsu priekšā. Kā jūs jau priekšsēdētāji norādījāt, teksts sapludina 2009. gada tekstu ar 2010. gada patvērumu tekstu, kas nozīmē, ka formulējums ir tikai nedaudz mainījies. Un paskaidrojošajā rakstā, kas ir pievienots septītajā sadaļā, izceļ to, kuri panti nāk no, e, kuras, e, no kura teksta un kuras jomas ir pilnīgi jaunas. Tā tad ir pārskats, kas skrietni vien atvieglo skatījumu uz to, kas ir jauns un kas ir ņemts no kura priekšlikuma. Un tā kā mēs runājam par 2009. gadu priekšlikumu, tad jaunajā priekšlikumā. Eh, tiek dot iespēja tiesību eh, sargājošām struktūrām pa, pieprasīt pārbaudīt eh, nozīguma vietā atrastos pirkstu nospiedumus, salīdzināt tos ar datubāzi esošiem, bet tikai noteiktos apstākļos. Komisāra Melmstrēma uzsvēra to, ka ir nozīmīgi uzsvērt eh, personas datus, un tāpēc priekšlikums, kas ir jūsu priekšā, ir ļoti labi līdzsvarot šajā sakarā. Kāpēc komisija piedāvā Eirodak eh, piekļuvi nodrošināt tiesību sargājušām struktūrām? Tas ir paredzēts, lai varētu aizpildīt to spraugu eh, plaisu, kas pastāvēja šobrīd, un konkrētu priekšlikumu nosaucot. Šobrīd, ja policijam. Uh, izmeklē slepkavību. Tie var pārbaudīt savus visus nacionālos krimināla reģistrus, savus identitātes datubāzes, citu dalībvalstu datubāzes, pat pārbaudīt vīzu informācijas sistēmas datubāzi attiecībās trešo valstu pilsoņiem, kas ir pieprasījuši vīzas, bet nevar pārbaudīt Eirodak datubāzes. Tāpēc mēs šeit eh, aizpildām esošo plaisu, un mēs nekādā veidā neapdraudām jau viegli ievainojumu grupu, mēs vienkārši nodrošinām to, lai mēs izmantojam visus rīkus, lai novērstu vai aizkavētu nopietnus noziegumus vai terorismu tikai šajās jomās. Un, eh, Komisija apzinās, aizpildot šo plaisu, ka tiesības sargājušo struktūru piekļuvē Eirodak ir ļoti jūtīgs jautājums, kur ir jāizvairās no pārliecīgas datubāzes lietošanas. Gribu nosaukt dažus konkrētus piemērus šādiem piesardzības pasākumiem. Pirmkārt, eh, E, ir iekļauta subsidiaritātes bāze, kas nozīmē eiro, DAK ir pēdējās instances instruments un pārbauda var tikt īstenot tikai tad, ja citas datu bāzes rezultātus nedod. Tas nozīmē dalība valstis pirms pieprasa datus no eiro, DAK vispirms pārbauda savas datu bāzes, pēc tam salīdz e, īsteno pārbaudi ar citu valstu da datubāzēm, un tikai tad, ja šie procesi e, nav devuši rezultātus, tad vēršas pie Eirodaka. Otrais piesardzības pasākums ir tas, ka Eirodak tiesību sargāšanas pārbauda notiek tikai pārbaudot nopietnus eh, noziegumus eh, vai runājot par terorisma draudu novēršanu un saistībā ar Eiropas aresta orderiem. Eh, sistemātiskas pārbaudas nenotiek un arī jānodrošina tas, ka citu noziegumu sakarā nevar tikt veikta šādu pirkstu nospiedumu pārbaude. Tālāk mēs nosakām to, ka dati ir meklējami tikai tad, ja kādā no dalībvalstīm ir dati par, šo, par kādu patvērumu meklētāju. Tas nozīmē, citiem vārdiem sakot, tikai ja atbilst nozieguma vietā atrastie pirkstu nospiedumi ar Eirodak nu, pirkstu nospiedumiem, tad eh, tikai tādā gadījumā ir iespēja prasīt vairāk informācijas. Un visbeidzot, nekādi dati netiek sadalīti ar trešajām valstīm. Šie šī informācija paliek tikai Eiropas Savienības iekšienē. Mēs ceram, ka sarunas virzīsies uz priekšu ātri ar Eirodak eh, dosķē lai mēs varētu pabeigt strādāt pie Eiropas kopīgās patvēruma sistēmas, un mēs uz, uzskatām, ka mūsu priekšlikums par tiesību sargājušām struktūrām ir līdzsvarots. Tas uh, likvidē plaisu esošo šajā ziņā no vienas puses, un no otras uh, puses uh, paredz pietiekami daudz piesardzīgas pasākumus. Es izklāstīju visu ļoti telegrāfiski, izmantojums tikai nopietnu noziegumu gadījumos, terorismu apkarošanā, un nav dalāms Eh, nenotiek eh, kopīga izmantošana ar trešajām valstīm. Un mēs ceram paredzēt, eh, pa, līdz gada beigām panākt politisku vienošanos, lai mēs varam turpināt diskusijas par šiem jautājumiem, paturēt prātā to, ka mēs negribētu palaist nospraus, garām nosprausto termiņu gada beigās sistēmas izveidošanu. No, Eh, tikai tāpēc, ka nav vēl panākt vienošanās par eirodāku. Un komisija īsteno savu darba daļu paredzot visus piesardzības pasākumus, kas ir šeit iekļauti, un šobrīd mēs gribam aicināt parlamentu uz auglīgu sadarbību, lai mēs varētu panākt, eh, panākt vienošanos maksimāli drīz par Eiropas patvērumu politi politiku. Paldies, un tagad uzklausīsim Kīpras prezidentūru. Tas būtu Joannis Papageorgu, ja jūs eh, varētu izteikties. Paldies, priekšēdētāji! <clears throat> Liels paldies, ka drīkstam šajā komitejā izklāstīt arī savu pozīciju. Kā jau sacīja Eiropas komisijas cilvēks, šodien mēs iepazīstamies ar regulas projektu, ko dalībvalstis ir pieprasījušas jau ilgāku laiku. Tas ir ļoti svarīgs teksts, kas ļaus pilnīgot patvēruma sistēmu Eiropā un arī Kipras prezidentūrai šis jautājums ir viena no prioritātēm. Gribu īsi pateikt sekojošo par kalendāro grafiku darbam ar šo dokumentu. Darba grupā jau divas reizes esam strādājuši ar šo dokumentu, trešo reizi skatīsim to šonedēļ, ceturtdien, un prezidentūras mērķis ir pēc iespējas ātrāk pabeigt konsultācijas padomē par šo jautājumu, lai var sākt uh, trilogu, iesaistot Eiropas parlamentu. Ceram, ka tas būs iespējams jau nākamajā mēnesī, bet tas, protams, atkarīgs arī no tā, kā virzīsies uz priekšu diskusijas šeit. Dalībvalsts ļoti pozitīvi novērtē šo regulas projektu un domājam, ka Eirodak regula Eirodak ir bijusi ļoti tāds sekmīgs, labs instruments, lai turpināt tālāk attīstīt patvērumu sistēmu. Un es ceru, ka ietverot komisijas uh, grozījumus, šis instruments netiks vaināts, bet kļūs vēl labāks. Runājot par regulas aptvērumu un arī krimināla vajāšanas iestāžu iesaistīšana, uh, Šie priekšlikumi mēs, uz, mēs tos uztveram pozitīvi. Šie jautājumi saistās arī ar patvēruma meklētājiem. Un dalību valstīm, protams, ir jārada priekšnoteikumi labai patvērumu sistēmai, un par to padomē arī nav nekādu šaubu. Ceram, ka debates um, varēsim noslēgt mēnesī, šajā, tātad šī mēneša laikā, un tad, ceram, varēsim ķerties pie pārunām ar Eiropas parlamentu, jo mēs vēlamies šo jautājumu noslēgt līdz šī gada beigām. Paldies! Paldies! Tagad varam uzklausīt referenti Makovejas kundzi. Un tad došu vārdu deputātiem, pirmkārt ēnu referentiem. Makovējas kundze, lūdzu, paldies! Ļoti priecājos jūs visus atkal redzēt. Priekšlikumu um, komisija aprakstīja ļoti trāpīgi un izsmeļoši. Es varu pateikt, ka ļoti priecājos par šo komisijas priekšlikumu. Un par tiesības sargājošo struktūru vai tām piešķiramo pieju datiem. Es ceru, ka mums būs skaidrība gada laikā. Visi drošības instrumenti eh, ir eh, nodrošināti. Vispirms jābūt dalībvalstu līmeņa dacu bāzēm, pēc tam ir nākamā eh, pakāpe, kurai seko Eurodak, bet informācijas pārbauda notiek dažādos veidos. Katrā dalībvalstī ir jānosaka atbildīgā iestāde. Tātad ļoti šī sistēma ir izstrādāta kā ļoti droša. Tā kā esmu referente, mēs eh, gribu teikt vēl sekojošo. Runāt par tiesību sargājošo struktūru iesaisti, um, tad te tomēr mēs vairāk domājam ko citu. Aci, nosūtot daktiloskopiskos datus Eurodak, ir, ir, būs iespēja saņemt informāciju, ir šādi pirkstnospiedumi šai datu bāzē vai nē. Uh, Tātad atbilde būs jā vai nē. Tātad vispirms eh, ir jāveic meklēšana dalībvalstu datu bāzēs. Eh, pieeja Eurodac nebūs iespējama, ja netiks vispirms spērti tātad, pie, soļi, kam ir jābūt pirms tam. Uh, Tātad jāņem vērā noteikumi, ko paredz prīmas vienošanās, kā es jau vairāk kārt uzsvēru. Runājot par datumiem, 10. oktobrī priekšlikuma projekts tiks prezentēts, 18. oktobrī ir pēdējā diena, kad iesniedz grozījumus, ēnu referents tu tikšanās reizēs mēs apspriedīsimies un balsojums komitejā būtu iespējams 27. novembrī. Paldies! Paldies, Makovējas kundze! Gijomas kundze, lūdzu. Paldies! Es atvainojos Morājas kunga vietā, viņš uh, nevar būt klāt, un viņu vietā skaidrošu situāciju. Pavisam ātri. Komisija atgādināja, cik ilgi tika izstrādāts šis teksts un uh, kāda ir bijusi attīstība pēdējo gadu laikā. Un tika atgādināts, ka mm, šie jautājumi jāskatās tādā plašākā patvērumu meklēšanas uh, kontekstā. Un mērķis ir virzīt uz priekšu sarunas par visiem tiem tekstiem, kādi ir par patvērumu meklētājiem. Tādēļ man liekas, ka ir ļoti labi runāt par mērķi, par Eirodaku un par attīstību, bet gribu uzdot pāris jautājumus komisijai. Tātad visu šo problēmu un arī ziņojumu pamats ir pieeja datu bāzēm Eirodak ir radīts, lai noteiktu, kura dalība valsts ir tā, kurai jāskata patvaram meklētāja pieprasījums. Jūs izteicāt precizējumus par uh, uzglabāšanu, un es gribētu, lai jūs atgrieztos pie šiem jautājumiem par šiem noteikumiem, un lai, nu, vismaz būtu tāds uh, tad skaidrība vai ir pilnīgi skaidrs, lai šīs saiknes starp uh, uh patvēra meklētāju un arī noziedzību, vai ir šādas saites, un ko komisija taisās um, darīt šajā jautājumā. Un tāpat jūs norādījāt arī uz to, ka Eirodak ir bijis uh, ļoti nu, tāds Eiropas veiksmes stāsts. Daži saka, ka šie dati ir uh, ārkārtīgi. Uh, liederīgi un parādīšu to efektivitāti, bet ir arī datu pārvaldīšanas jautājums. To ticamība dažkārt tiek apšaubīta un uh, tiek runāts par politiskiem jautājumiem, piemēram, Francijas uh, senāts par šo jautājumu ir uh, spriedis, un tā runājot par šo jautājumu, neiro tā, tā ticamība un datu aizsardzība par to arī Eiropas kontrols institūcijas runā. Vai nav tādu bāžu, ka šis, šī datubāte, datubāze būtu izveidot pāragri un ka nu, vajadzētu dalīties arī ar rezultātiem? Un no otras puses iedomājoties, ka pieeja datiem, ja tie, piemēram, nav uzticami, un daži varbūt tādi nav. Kādas ir garantijas, kādas tiek dotas, lai neveidoties apdraudējums prasītājiem? ja eh, notiek apmaiņa ar izcelsmes valsti. Nu, tādā plašākā kontekstā sniedzot eh, pieeju šādām represīvām struktūrām, tas varētu radīt tādu tā kā sajukumu starp cilvēkiem, kas prasa pie a, eh, a, patvērumi un arī noziedzību, tad tā varētu būt vēl tāda papildus spiedienu īstenošana un stigmatizēšana attiecībā uz patvērumu meklētājiem dažās Eiropas valstīs. Un visbeidzot, jūs runājāt par pārkāpumu veidiem, ko tas skar, un policijas uh, spēku un darbību. Es gribētu, uh, lai jūs atgriežaties arī pie šī jautājuma. Aptvērumam nav jābūt pārāk plašam, bet vai jūs varētu vēl papildus precizēt šo jautājumu? Un noslēgumā uh, Man liekas, ka ir problēma ar um, tādu teikumu, kas saka apmēram sekojošo, ka Eiropols varētu konsultēties, ja izskatīt šo datu bāzi, specifiskas analīzes vai strateģiskas analīzes uh, dēļ, un vai jūs nevarētu uh, precizēt, kas tas ir par formulējumu? Paldies, tagad Lodfordas kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Priecājos atkal atgriezties pēc brīvdienām. Šķiet, ka daļa no. Šķiet, ka daļa no parlamenta ēkas ir briesmās un tūv sabrukšanai. Grūti pateikt, vai komisija ar šo priekšlikumu aizpilda tādu balto plankumu. Um, dalībvalstis ir vēlējušās šo priekšlikumu, lai sakārtot šo sistēmu. Nav vēl skaidrības par to, kāds galu galā būs rezultāts. Runājot par šo priekšlikumu, tas, kas mūs uztrauc, tā ir pieeja tiesību sargājošām struktūrām, datiem par patvērumu meklētājiem. Un šajā jautājumā ir jānodala vīzu pieprasītāji un patvēruma pieprasītāji un viņu dati Tad šeit nevajadzētu tomēr tādu stigmatizāciju veicināt, kas skars patvērumu meklētājus. Protams, kopumā es saprotu, ka drošības pasākumiem, instrumentiem ir jābūt un priecājos par tiem, runājot lielās līnijās par komisijas priekšlikumu, bet, bet tam tai tomēr ir jābūt tādai kā pēdējai iespējai, galējai iespējai. Vispirms ir jāizsmeļ pilnīgi visi citi ceļi un iespējas noziedzības apkarošanai vai noziedzīga nodarījuma uh, izpētei vai noskaidrošanai. Nevajadzētu apdraudēt patvērumu meklētājus, un padome var rēķināties ar parlamenta atbalstu šiem drošības instrumentiem, bet neesmu īsti pārliecināta par to, vai prim vienošanās būtu jāuztver kā priekšnoteikums, jo, ja es te redzu, lasu, ka dalību valstīm ir vispirms jāmeklē daktiloskopiskie dati citu dalību valstu datu bāzēs. Šeit nav teikts, ka runa ir par visām dalību valstīm, un jūlijā mēs lasījām, ka komisija pasvītro, ka dalību valstī ir tiesības painteresēties par to, vai prim vienošanās ir ievērota, pat tad, ja prim vienošanās saista šo attiecīgo dalībvalsti ar tikai vienu vēl citu dalībvalsti. Kā tad īsti, kas tiek prasīts no dalībvalstīm, runājot par prim vienošanos? Tā tai jābūt pilnīgi šai vienošanās, vienošanās izpildē ir jābūt pilnīgai, tad jāaptver visas dalībvalstis. Bija visai pārsteigti lasot komisijas šo minēto komentāru. Mums šeit, šī, tomēr šajā jautājumā ir daudz neskaidrību. Tāpat ne, mani nepārliecina daži dalību valstu komentāri padomju, padomas diskusiju laikā, runājot par šādiem ļoti drošiem instrum, drošības instrumentiem, tad uh, kaut kā starp rindām šķiet, ka lasot, šķiet, ka runa ir par um, pat to, ka proporcionalitāte šeit īsti nav ievērota un patvērumu meklētāji varētu tikt apdraudēti. Nu, tas ir aptvēruma jautājums. Mums šeit nevajadzētu piekāpties. Runājot par atbildīgo iestādi vai iestādēm, šeit ir publicēts Uh, šo institūciju saraksts, bet es ar to vēl neesmu iepazinusies, man tas tā paslīdējis garām. Šķiet, ka dalību valstis tā kā vilcinās atbalstīt šo apstiprinošās vai atbildīgās iestādes um, iecelšanu vai piešķirot tai pilnvaras kontrolēt informāciju. Bet te mums arī vajadzētu tomēr būt neatlaidīgiem un atcerēties pārunas ar Europolu, ar Eiropolu. Mm. Ja Eiropol ir pieeja kopumā. Kāpēc gan būtu jāiet šis ceļš vispirms saņemot atļaujas no dalību valstu iestādēm? Un šeit arī vēl par attiecībā uz pārbaudēm nav viss skaidrs. meklējot datus dalībvalstu datu bāzē saskaņā ar prim vienošanos, var gadīties, ka šīs, um, šī vienošanās arī būs jāmaina, ja mēs gribam, lai tā atbilstu Lisabonas līgumam. Nevarētu teikt, ka esmu ļoti lielā sajūsmā par manis minētajiem aspektiem priekšlikumā. Es redzu, ka šeit ir vērojams arī tāds, tāds racionāls gars, kas ir, kas raksturo šo priekšlikumu bet mums ir vairāk iebildumi par šiem drošības instrumentiem. Paldies, Albrehta kungs, lūdzu, zaļie. Äh, Paldies, priekšstādāja kungs, arī no manas puses. Gribu teikt, ka ir ļoti jauki būt šeit un diskutēt ar jums visiem par tematu, par kuru jau pāris reizes esam diskutējuši. Un es gribētu sākt ar piezīmi, ka aizvien atkārtojas tas, ka mēs soli pēc soļa ejam nu, piemēram, datu bāzes pieeja, kas ir izveidot visam citam mērķim, atveram krimināla lietām, un nemaz nav skaidrs, kādi minimālie standarti datu apstrādē, sadarbojoties policijas un tieslietu izstrādēm, būs spēkā. Es ļoti skaidri to saku, jo tieši no dalībvalstīm ministru padomas attiecībā uz datu aizsardzības reformu un direktīvu par personu datu izmantošanu policijas un tieslietu jomā, tad tieši šajā jomā dalībvalsts bloķē situācijas attīstību un bremzē to. Un man liekas, ka nav pareizi, ja mēs kā Eiropas parlaments aizvien atkal atkāpjamies un saka, jā, labi, tas ir nozīmīgi izmantot šo datus vienlaikus nepieprasot, ka ir jābūt kopējiem minimāliem standartiem. Erodaks sistēma tika ieviesta lai identificētu patvērumu meklējumu pieprasītājus. Tas bija pamatot, tas bija politisks lēmums, bet man liekas, ka nav piemērot un manuprāt pat cīniski ir tas, ka mēs tagad daram tā, it kā pieeja šiem datiem krimināla uh, izmeklēšanas uh, iestādēm nāktu par labu patvērumu meklētājiem vai kopēju patvērumu meklēšanas sistēmai. Uh, Jo tas bija tikai vienreizējs lēmums um, datus izmantot un paplašināt aptvērumu. Un nav nekādas uh, unifikācijas attiecībā uz patvērumu meklēšanas procedūru, ar ko tā jābūt saistītā. Un šeit es gribu teikt, ka manā skatījumā mums kā parlamentam būtu jābūt atturīgākiem. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka prim vienošanās un citas datu bankas mm, nodrošina to, ka ir pilnīgi pietiekami dažādu datu izmeklēšanai Un man nav skaidrs, kādēļ vispār uh, šāda uh, nepieciešamība pastāv daļai vai pilnībai šo datu izmantošanai un kāpēc vispār šādai pieeja jābūt. Un pēdējais punkts, man liekas, ka ļoti nozīmīgi ir um, runāt par to, ka noteikti tiesisks valsts standarti jāsat tādā līmenī, kādā tie ir bijuši, nu, piemēram, izmantojot datus citiem mērķiem. Sastajā pantā ir tādi notikumi, kādi ir uh, mm, atbilstošajām uh, atbildīgajām institūcijām, nemaz nezinu, kā tas ir vāciski. Un uh, būtu, piemēram, kāda iestāde, kurā jānodrošina, uh, lai tiktu īstenots procesuālās tiesības un uh, pamatiesības un kādai nezināta, nezināmai iestādei. Uh, kas ir atbildīga arī par tiesnešu pieprasījumu saņemšanu, pārbaudīt, vai viss atbilst noteikumiem. Šis eh, punkts ir pārāk šaurs man nepietiekams, un, manuprāt, eh, šis priekšlikums nav izsvērts un ir eh, būtiski plašāks nekā tas, kas ir nepieciešams. Paldies! Nav Mr. Kirkhope. Kirkhope kungs lūdzu. Uzklausot Latfordas kundzi. Es mazliet vilcinājos nākt šurp, paturot prātā to, ka māja draud eh, sadru, sabrukt, kad iebruka jumts Strasbūrā. Tad es to arī. Ne. Tad to visu paturot prātā, es tomēr esmu uztraucos, bet runājot par šo jautājumu, es atbalstu šo priekšlikumu un uh, ID adresē patvērumu meklētājiem arī ir pozitīvi vērtējama ideja, bet šobrīd bažas rada tas, ka šķiet, ka mēs tā kā vēlamies vai grasāmies eksploatēt tos, kas vēlas patvērumu, lai neļautu šos, šiem cilvēkiem nonākt uh, organizētās noziedzības ietekmē. Arī šeit mēs varam sniegt palīdzību, bet, protams, tā ir vajadzīga sadarbība bet gadu gaitā es arvien biežāk esmu vīlies par to, cik slikti Eiropā notiek sadarbība, kaut arī dalību valstīm ir instrumenti un ir iespēja apmainīties ar informāciju un iespēja sadarboties. Mums ir bija ļoti grūti vispār panākt, lai tiesību sargājušās struktūras Eiropā būtu gatavas eh, sadarboties. Bet eh, bez drošības līdzekļiem, bez drošības instrumentiem pastāv draudi, ka informācija var tikt arī ļaunprātīgi izmantota. Drošības instrumentiem ir jābūt. Mēs esam tagad ļoti daudz un ilgi strādājuši un ceram, ka dalība valstis izmantos šo, šos instrumentus un paturēs prātā, ka galvenais un pirmais uzdevums ir sniegt cilvēkiem atbalstu, kas, kam tas vajadzīgs. Paldies, De Jonga kungs, lūdzu. Yeah, and, uh, miss... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es. Uh, lielā mērā piekrīt tam, ko sacīja Gīģoms kundze, Latvordas kundze par to, ka eh, daveidāšu eh, atverot Eirodak tiesību sargāšanas smērķiem varētu stigmatizēt šo parādību. Mana eh, grupa nav vēlējusies šādu stigmatizāciju un arī manā valstī šā, mēs esam pret šādu pieeju. Otrkārt, komisija pati pieļauj, ka tas ir cilvēktiesība ierobežojums un ir jāpierāda, ka pastāv absolūta nepieciešamība šādas tiesības ierobežot. Un es domāju, ka domājot par apstākļiem, ir ļoti grūti iedomāties tādu situāciju, kad šī būtu absolūta nepieciešamība tiesības sargājošām struktūrām, jo jums ir jābūt eh, pirkstu nospējumiem jau pirms jūs varat to salīdzināt. Es nevaru iedomāties situāciju, ka jūs esat, kā, kā kāds ir noķērts, paņemti eh, pirkstu nospiedumi, persona ir izbēgusi un tagad šī persona ir lūgusi patvērumu kaut kur citur. Es nezinu, cik eh, daudz teroristu vai citu nopietnu noziedznieku banku um, nodarījumu gadījumi tādi ir, bet ja es būtu terorists, tad uh, eh, beigt no vienas dalībvalsts un lūgt patvērumu citā dalībvalstī man liktos ļoti savādi. Un ietekmes izpēdi ar konkrētiem piemēriem varētu būt noderīgi šeit. Tālāk par tekstu pašu runāšu īsi, bet uh, Mums ir rūpīgi jāizskata no šīs lēbēļu iestādes un varas struktūras. Piemēram, 20. pāns, kas ir būtisks, jo e, tur ir nosacījumi piekļuvēji Eirodak sistēmai, ir ļoti slikti sagatavots. Ir viens A punkts, kur ir runa par prevenciju, par izmeklēšanu, terorismu apdraudējumu un citu nopietnu noziegumu gadījumus, tad šis ir atsevišķs mērķis un visumā tas varētu būt. Uh, ne, e, nepieciešams. Tālāk ir D punkts, kur ir norādīts, ka ir nepieciešams e, konkrētos gadījumos. Tas nozīmētu, ka tā ir otra opcija. Tāpēc ļoti rūpīgi ir jāskata šis jautājums, ja mēs. E, Jāskat jautājums, kā mēs to formulējam. Un es baidos, ka mana grupa varētu atbalstīt šādu priekšlikumu, izņemot, ja tas ir eh, attiecināms uz ļoti, ļoti īpašiem ārkārtas gadījumiem. Jā, un Bronksa kungs jums vārds. Uh, Es ceru, ka tas nekļūs par paradumu. Komisijas lēmums dot iespēju tiesību sargājušām struktūrām dalībvalstīs kas izveiklē nopietnas krimināla noziegums, gūt tiesības pārbaudīt Eirodat eh, pirkstnospiedumu datubāzi imigrantiem un pirkstnospiedumu eh, meklētājiem attiec uz datu aizsardzību. Un ir apstiprināts, ja es pareizi saprastu, ka tiesības sargājušās struktūras nedrīkstētu eh, meklēt šajās datubāzēs, bet pārbaudīt, vai šādi pirkstnospiedumi jau ir esoši. Tika piedāvāts, ka tas varētu, tika eh, pausts, ka tas varētu stigmatizēt imigrantus un patvērumu meklētājus, bet ja būtu citu grupu, um, piemēram, deputātu pirkstu nospiedumu datu bāzes, tad es nedomāju, kā uh, e, iebilstu, ja dalībvalstī būtu nopietnas iemesls pārbaudīt, vai ir šāda atbilstība veikt pārbaudi. Un, Es neiebilstu pret pirksnospiedumu izmantošanu, lai identificētu imigrantus eh, nekriminālos gadījumus. Frontex eh, eh, direktors savā runā sacīja, ka lielākā daļa, kas iebrauc Eiropas Savienībā nelegāli vai neregulāri, ir nedokumentēti, ka viņi iznīcina savus dokumentus pirms iebraukšanas. Ja pirkstu nospiedumi E, ir iespējami, lai varētu viņus identificēt, tad lai tā būtu. Jā, un tagad atkal vārds referentei Makovejas kundzei noslēguma piezīme. Mēs zinām, ka kopā ar mums ir Hastings kungs, kurš pārstāv datu aizsardzības e, organizāciju. Un mēs varētu uzklausīt arī viņu, viņa viedokli Pirms mēs dodam vārdu Makovēja skundzei, paturot prātā, ka 5.30 ir paredzēta balsošana, un arī ir vairāki punkti e, darba kārtībā pirms mēs ķeramies pie balsošanas 5.30. Kāds teiks, kurš lūdzu, priekšsēdētāji, ļoti īsi par šo punktu es izteikšos. Šīs nedēļas gaitā visdrīzāk trešdien. Es sagatavošu atzinumu ar um, noderīgiem atzinumiem. Tas nebūs pilnībā pozitīvs, un eh, tā varētu būt viela pārdomām, un es ceru, ka tas kalpos kā pievienotā vērtība un palīdzēs šo priekšlikumu uzlabot. Es runāšu par SIS un par nākošo punktu. Paldies, Hāstings kungs! Mākovejs kundze, vārds jums. Paldies. Arī es gribētu komisijas atbildu savu jautājumu dzirdēt. Komisija, lūdzu. Mr. Oil has e, komisija vai ir pierakstījusi konkrētos punktus, kas tika, kas izskanēja šeit pirms e, mēs varam dot vārdu Makavijas kundzei pēc tam, kad viņi ir dzirdējuši atbildes no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Izskanēja daudz jautājumu, runā, mēģināšu ļoti īsi uz tiem atbildēt. Pirmkārt, Makavijas kundze par prīmas lēmumu uzdev jautājumu, cik dalību valstis to ir ratificējušas. Uz šogad jūniju desmit dalību valstis bija to ratificējušas attiecībā uz pirksnospiedumu izmantošanu, un mēs ceram, ka tuvāko nedēļu mēnešu gaitā šis skaits pieaugs. Atbildot eh, barones Latfordas sacītajam, ratificēšanai ir jānotiek, bet ir pietiekami Eirodak tehniski izveidot saikni ar Eh, atsevišķām dalībvalstīm tikai. Gijoma kundze uzdeva vairākus jautājumus. Pirmkārt par Eiropola piekļuvas tiesībām mūsuprāt ir pamatoti piešķirts Eiropola piekļuvas tiesības, jo tā eh, ir ar nopietnu lomciņā pret eh, organizētu noziedzību un Eiropola ir kriminālās informācijas um, uzglabāšanas centrs savā veidā, un Eiropola saņemot informāciju un salīdzinot no dažādām valstīm saņemto, pastāvētu iespējas identificēt eh, aizdomās turmās personas. Gijoms kundze eh, lūdza definēt nopietnus noziegumus un terorismu. Ļoti īsi tas ir iekļauts otrajā G, otrajā J pantā un ir atsauce uz 2002. gada padomas lēmumu par cīņu pret terorismu. Par nopietniem noziegumiem pants 2K attiecas uz Eiropas aresta orderiem. Šeit ir konkrētas skaidras atsauces uz definīcijām. Un Vēl viens punkts, ko pieminēja ne tikai Gijomas kundze, bet arī Albrechts kungs, Baronēs Latforda, eh, pār patvērumu meklētāju stigmatizāciju. Es domāju, ka mums politiski vajadzētu raudzīties ar perspektīvu uz lietām. Mēs esam iestrādājuši piesardzības pasākumus un mēs runājam tikai par cīņu pret terorismu un nopietnu noziegumu kā slepkavību apkarošanu. Es domāju, ka ir arī sabiedrības interese likvidēt esošo plaisu, lai tiesības sargojošās organizācijas gūst tiesības darīt visu iespējamo, tikai runājot par šiem ļoti nopietnajiem noziegumiem, lai varētu atrast aizdomās turamos personu. Un šīs intereses, to prioritāti būtu jāsliek ļoti augstu, un manuprāt, šeit nav patvērumu meklētāju stigmatizācija, eh, pielietojot šo sistēmu, jo pirmajā etapā ir tikai pirkstu nospiedumi, kas ir atrasti nozieguma vietā, nosūtīti uz Eirodaka. Nav tālāku datu, nav vārda, nav saik saiknes ar patvērumu meklētājiem ir tikai pirkstu nospiedumi. Un tikai, ja ir atbilstība. Un tā saskana Eirodak datubāzi, tad ir jābūt tālākam pamatojumam, kāpēc dalībvalsts vēlas to saņemt, ir ja notiek šā apmaiņa ar šādiem datiem. Un, ja jūs saistāt eh, cīņu pret terorismu, eh, cīņu pret nopietniem noziegumiem ar piesardzības pasākumiem, kas šeit ir iestrādāti, tad priekšlikums ir līdzsvarots. Bar Baronesei Latfordai šķiet esmu atbildējis lielāko daļu jautājumu. Uh, un piesardzības pasākumiem ir vienmēr jābūt pēdējai instancei, kas ir arī paredzēts mūsu priekšlikumā. Un ieceltā mm, struktūra šajā gadījumā atsaucos uz trešo pantu ceturto punktu, kur skaidri norādīts, ka dalībvalstīm ir jāmot jāziņo savs lēmums, un pēc tam tas tiek publicēts uh, oficiālajā vēstnesī. Kungs, jūs varētu varbūt uh, izteikties mazliet ātrāk, jo mums ir jāiekļaujas paredzētajā laikā. Mums līdz balsošanai ir divi punkti vēl jāizskata. Man šķiet, ka es esmu jau gandrīz izskatījis, izklāstījis savu viedokli par 20. Uh, pantu. Uh, De Jonga kungs uh, izteica savas piezīmes. Šeit ir kumulatīvi pasākumi un jāīsteno visi, uh, visi priekšnosacījumi, kas šeit norādīti. Un priekšsēdētājs atvainos, ja izteicos pārāk ilgi. Paldies, Makovis kungs, vārds jums. Jā, es izteikšos īsi. Ar kolēģiem apspriedu. Uh, visas bažas piesardzības pasākumu sakarā un arī apzinos, ka var pastāvēt visi iespējamie piesardzības pasākumi un kas šeit ir iekļauti, bet es ar labprāt uzklausītu arī citus no kolēģi puses. Jā, Sāra, tā ir pēdējā instance. Mēs e, izskatām valstu datu bāzes, pēc tam citas, un ja nav pieprasījumam atbildes, tad uh, E, tiesību sargājošā struktūra e, konsultē e, Eirodak datu bāzi. Jūs nosaucāt piemēru, kad ir nozieguma vieta, ir padarīts nopietns noziegums tiek eh, paņemti pirkstu noziegumi personas nav, jūs pārbaudāt šos nospiedumus valsts datubāzē, citās datubāzēs, izmantojat prīmu, un ja visur atbilde ir nē, tad nosūtāt ieprasījumu, jūs nosūtāt šos nospiedumus uz Eirodak, un lūdzat informāciju, vai atbilstība ir, jūs nesaņemat vārdu, bet valsti, kur jūs varat uh, izmantot uz savstarpīgumu principiem. Jūs vienkārši ietaupāt uh, uh, uh, laiku, lai nebūtu jānosūta informācijas pieprasījums 27 dalību valstīm. Jums ir nozieguma vieta, pirkstu nos, uh, nospiedumi, kuri nav jūsu datu bāzē. Tas bija piemērs. Tālāk par garantijām. Es apsveicu kolēģu ieteikumus, un esam gandrīt par tiem. Paldies! Sorry. Thank you. Paldies. Paldies. Makovējs kundze. Tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, lai tomēr neiekavētu. Paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Un nākamais punkts saistās ar Schengens informācijas sistēmu. Sastais punkts - migrēšana no Schengens informācijas sistēmas SIS1 plus uz otrās paudzes Schengens informācijas sistēmu SIS2. Referents ir Karlos Kailju kurš sniegs pārskatu par jautājumu, un pēc tam dzirdēsim prezentāciju, ko sniegs komisija. Tā ilgs piecas minūtes. Pulksten 5.30 ir paredzēta balsošana, un es ceru, ka pēc komisijas prezentācijas arī Hastingsa kungs mums kaut ko pastāstīs. Un tāpat uzklausīsim arī institūcijas, tad komisiju un pārdomas prezidentūru. Komisiju pārstāv Tjuderaha kungs, ja es pareizi saprotu. Paldies, priekšēdētāji! Es centīšos runāt īsi, varbūt pat mazāk nekā piecas minūtes. Šī pārstrādātās redakcijas nolūks ir ļoti vienkāršs. Mēs vēlamies radīt migrācijas procesam juridisko noteiktību, jo sā, tad, kad šis process sākās, tad tehniskās iespējas bija savādākas nekā tās ir tagad. Tehniskajā procesā bija ies, jāiesaist eksperti, jānoskaidro ļoti daudz dažādu jautājumu, un kad bija skaidrs, kā dalībvalstis pāries uz SIS2, tad mums bija jānodrošina juridiskā noteiktība dalību valstīm, lai dalību valstis, kas pirmās pāries uz SIS2, lai viņām būtu skaidrība par to, kādā tiesiskajā ietvarā tās darbojas. Priekšādātājs lūdz netrokšņot zālē un iziet no zāles tos, kas vēlas to darīt. Lūdzu. Tātad, kā es jau teicu, galvenais bija juridiskās noteiktības izveide, un mēs, mums tas arī ir izdevies šajā tekstā. Šķiet, ka esam tehniskā un juridiskā līmenī vienisprātis ar dalību valstīm. Otrs uh, mērķis bija radīt iespēju saņemt finansiālo atbalstu aktivitātēm, kas vajadzīgas migrācijas uh, jomām. Un šeit ir nākuši klāt jauni elementi, salīdzinot ar to, kā bija agrāk. Dalību valstīm būs lielāka pieeja SIS2 budžetam. Uh, bet uh, tas vēl nav arī galīgais um, risinājums. Process turpina attīstīties un iet uz priekšu. Tā kā ļoti īsi jūs iepazīstināju ar mērķiem, gribu īsumā prezentēt to, cik tālu esam tikuši. Uh, Pārējot uz otrās paudzes informācijas sistēmu, šobrīd tā ir testēšanas fāzē. Diemžēl šogad. Šogad iespējams mēs pabeigsim šo otrās uh, paudzes informācijas sistēmas tehniskās konfigurācijas testēšanas fāzi. Un šajā pusgada ziņojumā, ko iz, izstrādās komisija, par to arī būs runa. Tāpat notiek arī aptveroša testu virkne šobrīd, kas tiek veikta. Tas nozīmē, ka Pēc neilga laika varēsim pāriet jau uz šo imigrācijas testu fāzi, kas ir galīgā, tātad pēdējā fāze. Par to ir runa arī. Šis priekšlikums ir izstrādāts tāpēc, lai padarītu migrācijas procesu tādu raitāku. Paldies, Hastingsa kungs! Paldies! Šī gada laikā būs daudz iespēju diskutēt par datu aizsardzību. Un šodien varbūt varam pieskarties dažiem specifiskiem aspektiem, kas saistās ar Eirodak, bet eh, pārēja uz otrās paudzes Schengens informācijas sistēmu ir vēl cits piemērs, tad mazliet vēl, kā, vēl cita joma. Tas, eh, šis process, šis pārējais process saistās arī ar riskiem. Komisijas priekšlikumā tie ir atspoguļot, komisija apzinās problēmu loku. Un Vērtējot specifiskos riskus, var redzēt, ka ir, varētu teikt, pieci jautājumi, kas nav pilnībā noskaidroti šobrīd. Jūlijas sākumā es uh, izdevu atzinumu, uh, uz ko gribētu tagad atsaukties migrācijas aptvērumam ir jābūt pilnīgi skaidram, un šobrīd tā tas nav. Runa ir par to, kādi, tātad runāt par šo datu migrēšanu, ir pilnīgi jā, jābūt skaidriem par to, kādas datu kategorijas šeit ir domātas, uz kurām šī migrēšana attiecas. Those who, uh, records, um, saglabājot datus, um, ir jābūt arī skaidrībai par to, kas notiks ar datiem, kas migrēs uz SES2, bet, protams, arī saglabāsies pirmajā informācijas sistēmā. Tāpat arī uzraudzības mehānisms, ko izmantos kopējā uzraudzības mehānisms iestādi, arī šeit ir virkne neskaidrību. Tas ir ļoti tāds sarežģīts, daudzpusīgs process, un šajā kontekstā es gribētu jūs arī informēt, ka mēs vēlamies veikt tādu plašu auditu šeit centrālajai uh, aģentūrai vai iestādēm jau agrā um, darbības posmā. 15. pantā ir vēlreiz pateikts, ka normālajam procesam ir jātiek saglabātam, tad datiem jātiek saglabātiem, bet nav runa par to, kas notiks ar šiem datiem, kas būs migrējuši uz otro sistēmu mūsu analīzē mēs konstatējām, ka šeit vēl ir neskaidrības. Tad gribētu apstāties pie šiem dažiem piemēriem. Ir jābūt skaidrībai par virkni ļoti specifisku lietu kas notiks, ja datu migrācija nebūs sekmīga, kāds būs rezerves plāns. Un veicot riska izvērtējumu un drošības instrumentus, pārbaudē ir jābūt ļoti rūpīgai. Riska izvērtējumam ir jābūt, jāiet rokrokā ar plānu, ko darīt ja notiek kaut kas negaidīts un migrēšana nav tik sekmīga, kā varētu gaidīt. Turklāt šiem jautājumiem jābūt skaidriem pirms šī migrēšanas procesa sākuma. Manuprāt, šajā ļoti plašajā operācijā nekas nedrīkstētu palikt tā kā pusceļā vai neskaidrs. Tekstam ir jākļūst skaidrākam, un es um, saprotu, ka arī pārstrādāta redakcija, tai ir savas robežas, bet um, tas arī būtu šobrīd viss. Paldies! Un tagad gribētu jautāt, vai Kipras prezidentūras pārstāvis vēlētos ko teikt. Lūdzu, paldies, labdien! Šis priekšlikums datu migrēšana no SIS 1 plus uz SIS 2, tātad uz otrās paudas Schengens informācijas sistēmu, ar to dalībvalsts sāk iepazīties šī gada maijā. Uh, un Kipras prezidentūra sadarbojas ar dalībvalstīm un komisiju, cenšoties konsolidēt tekstu, nopaļot to, ņemot vērā dalībvalstu apsvērumus un iesaistot Schengens informācijas sistēmā arī apvienoto karalisti un īriju. Esam strādājuši tehniskajās grupās, runājuši par noteikumiem dažādos līmeņos. Priekšlikums ir apspriests padomē un tas ir tagad tuvu savam noslēgumam. Kipras prezidentūra vērtē šo priekšlikumu kā būtisku un um, pabeigs darbu pie šī priekšlikuma padomē priekšlikuma pieņemšana būs iespējama saņemot atzinumu no Eiropas parlamentu. Koelju kungs lūdzu. Obrigāt, hmm, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pateikties komisijai par priekšlikumu prezentāciju un Hastings kungam par atzinumu, kas ir sagatavots. Es tāpat arī gribu apsveikt komisiju par sniegto informāciju un šķiet, ka visbeidzot mūsu rīcībā būs Schengenas eh, otrās pakāpaudas informācijas eh, sistēma. SIS, SIS divi testi ir bijuši pozitīvi un šķiet, ka jau janvārī Eh, varēs eh, to ieviest un darboties tā sāks aprīlī. Tas ir labas ziņas mums visiem parlamentam, kas ir apstiprinājuši šo risinājumu, un esmu gandarīts trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tā kā vienmēr mēs esam norādījuši, tas eh, iesaistām. Uh, Eh, tas nozīmē labāko Eiropas eh, pilsoņu drošības aizsardzību nekā SIS viens, otrkārt eh, ir augstāks datu aizsardzības līmenis, un treškārt tas, kas tiek skatīts starpvaldību līmenī, tiek skatīts savienības līmenī, kā vienmēr to ir aizstāvējis parlaments. Un paldies aģentūrai E, kas ir izveidota. Šis priekšlikums kopumā ir pozitīvs un ievieš administratīvus grozījumus, kuri regulē migrēšanu uz SIS-2 un lielās pārmaiņas, ko pieminēja komisija un Hastingskungs, ir, ka juridiskais izdevuma ietvars tiek piemērots nekavējošā veidā pirmajai dalībvalstī, kas pa, pabeigs migrēšanas pasākums. Kā sacīja komisija, tas ieviesīs lielāku juridisku skaidrību un dos iespēju izvairīties no tā, ka dalībvalstīm būtu uh, lielāki tēriņi. Tāpat arī es uzskatu, ka ir priekšlikums finansiāli atbalstīt atbalstīt tās dalību valstis, ja nepieciešams, lai tās veiktu savlaicīgi datu migrēšanu. Un mums vēlreiz būs jālūdz kolēģu atbalsts, lai varētu paveikt darbu īsākā laikā, lai likumdošanas ietvers būtu gatavs un tās dalībvalstis, kurām tas ir nepieciešams, varētu pieprasīt savlaicīgi līdzekļus šai migrēšanas procedūrai. Ja mums izdosies to panākt, tad vēlreiz parlaments apsiel, apliecinās Eh, savu veiksmīgo darbību lēmumu pieņemšanā, un es domāju, ka neviena cita institūcija, ne padomu, ne komisija nevarēs sūdzēties par solidaritātes trūkumu, eh, ņemot vērā to ilgo kavēšanos, kāda ir bijusi šajā, eh, šajā pasākumā. Tāpat arī Eh, pauž nožēlu par to, ka parlaments šeit ir tikai ar eh, konsultēšanās lomu un nav ar lielākām eh, kompetencijām. Tāpat arī ir ļoti žēl, ka šajā priekšlikumā tiek, neno, netiek norādīta sistēmas darbības sākuma datums. Ja komisija uzskata, ka sistēma sāks darboties 2013. gadā, tad nevar pieņemt to, ka mm, mēs e, neiekļautu robežu datumu 2013. gada jūnijas. Un man šķiet ļoti būtiski stiprināt datu aizsardzības līmeni un individuālo tiesību aizsardzības līmeni. kā to var secināt no atzinuma un no Hastingsa eh, kunga komentāriem. Paldies, eh, eh, Koļu kungs! Un tagad pāriesim pie diskusijām ar tiem deputātiem, kas ir vēlējušies izteikties. Un sāksim ar Latvijas kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Īs jautājums apstiprinājumam, jo. Jums Eh, prezidentūra visai skaidri neizklāstīja. Es, ja es pareizi saprotu, padome un neiebilstot komisijai, un es ceru arī Koeļo kungs ir mierā ar to, ir piekrituši sadalīt priekšlikumu divās daļās. Viena skatītu tos aspektus, ko apvienotā karali, kur piedalās apvienotā karaliste un īrija, un e, pā, otra daļa būtu pārējie aspekti, kur tās nepiedalās kā nešengens e, valstis. Vai komisija varētu apstiprināt, ka tā tik tiešām ir? Man šķiet, jūs e, plaši ieskicējat atsevišķus pasākumus e, un nosacījumus saistībā ar apvienoto karalistu un īriju, bet. E, E, neesmu pārliecināta, vai konkrēti izskanēja e, runa par dalītu juridisku instrumentu. Manā ideālā skatījumā apvienotā karaliste būtu Schengen zonā, bet, e, diemžēl, neviena apvienotās karalistes valdība nav, nav sekojusi maniem vēlmju sarakstiem šajā sakarā. Is that it? Mrs. Latford? Latfords kundze, paldies. Nākošais runātais Kēlers kundze. Paldies! Paldies, Kvēļo kungs! Zaļie, kuru referenti ir Zdanoks kundze, viņas nav klāt, lielā mērā piekritīs, ka padome ir jāņem vērā Eh, arī taiskaitā Hastings kungs eh, pieminē, kunga pieminētie. Un mums šī nebeidzamā sāga beidzot ir jānoved līdz kādam iznākumam. Paldies, Kellers kundze. Latfords kundze ir uzdevusi jautājumu eh, Kipras prezidentūrai un ja Kipras prezidentūra varētu sniegt atbildi. Thank you, Mr. Chair. Paldies. Varbūt komisija varētu labāk sniegt skaidrojumu par abiem šiem dokumentiem. Vai komisija ir gatava to darīt? Paldies. Bumba mūsu lauciņā, bet ne mēs pieprasījām dalījumu, bet atbildi jā, no ir šāds dalījums. Gijoms kundze, jūs gribējāt izteikties? Jā, man šķiet, ka es pārstāvu kolēģis, bet ļoti īsi jautājums Strankunga prombūtnē. Un intā būtu informācija par Rumānijas un Bulgārijas statusu, kāpēc tas nav precizēts priekšlikumā. Uh, Priekšsēdētāji, es ne, ja komisija neatbild uz Rumāniju, jautā, ja komisija var atbildēt uz Rumāniju un Bulgārijas jautājumu, tad, ja komisija, protams, šis uh, status ir jānoskaidro pirms tam, un to status būs uh, tāds pats kā pārējām valstīm, politiski tās varēs, tad, kad politiski tās varēs pievienoties sistēmai, tad tehniski tos, eh, tās to arī izda, izdarīs. Sistēma ir testēta un tehniski e, valstis būs gatavs piedalīties SIS-2, tad, kad politiski tās tur ietilps. Un tagad Koeļļokungs, paldies priekšsēdētāji, gribu pasvītrot komisijas sacīto par apvienoto karalisti un Bardais Latvordas sacīto. Apvienotā karalisti ietilpsis divi, protams, ar eh, piekļuvi apziņošanas eh, eh, sadaļai. Un attiecībās priekšlikumiem es nosūtīšu šonedēļ ēnu referentiem savus grozījumus lai varētu panākt konsensu starp ēnu referentiem un lai varētu ņemt vērā ieteikumus un iekļaut tos eh, darba kārtībā nākamajai nedēļai. Paldies, paldies, un ar to būtu diskusija pabeigta šobrīd. Mēs varam noteikt grozījumu iesniegšanas termiņu uz nākamo lībe sanāksmi, kas būs 19. un 20. septembrī, un tā būs iespēja prezentēt ziņojumu projektu. Paldies! Un mēs pārējām ļoti savlaicīgi uz pie nākamā darba kārtības punkta, ka ko mēs pabeigsim skatīt līdz balsošanai, un tas ir septītais punkts - Eiropas robežu uzraudzības sistēmas izveide Eirosur. Ēnu referen e, referents ir Mulderkungs. Un Uzklausīsim ziņojumu projektu prezentāciju, pre, pēc tam komisija un eh, prezidējošā valsts teiks uh, savus komentārus, un pēc tam varēs izteikties kolēģi. Mulderkungs, lūdzu. Paldies. Es jau um, agrāk esmu izklāstījis savu viedokli par komisijas priekšlikumu. Es to atbalstu. Uh, ja mums būs kopīga telpa Eiropas Savienībā, kurā pārvietoties bez iekšējām robežām, tas ir vērtējams pozitīvi. Eirosur piedalīsies Frontex, tad būs kā Frontex sastāvdaļa un esmu šajā ziņojumā, neraugoties to, ka vērtēju šo iniciatīvu pozitīvi, iekļāvis virkni īpašu akcentu vai punktu, kas lielākoties saistās ar notiekošo pie dienvidu ārējās jūras robežas, kur patvērumu meklētāji bieži iet bojā, jo izmanto ceļošanai pa jūru laivas, kas tam nav piemērotas. Mums nepietiek ar to, ka mēs zinām, ka mūsu ārējās robežas ir drošas. Mums ir jāņem vērā tas, kas notiek valstīs ārpus Eiropas Savienības, un ir, tas nāks par labu arī mūsu ārējo robežu drošībai. Un Eiropas ārējās darbības dienestam Arī ir prezentācija par šo jomu un nacionālie koordināciju centri un ārēji un delega, Eiropas Savienības delegācijas valstīs ārpus Eiropas Savienības ir arī sniegušas mums datus par to, kas notiek. Eiropas jūras drošības aģentūra, Eiropas satelītu centrs Madridē un citas aģentūras. Tās visas ir iestādes, kas var palīdzēt vākt un apkopot datus par to, kas notiek pie Eiropas Savienības ārējām robežām. labāk jāizmanto esošie instrumenti, esošās iespējas, lai uzlabotu informācijas sistēmu un zinātu arī, kas notiek pie mūsu ārējām robežām. Un saskaņā ar valstu pieprasījumu esmu iekļāvis šeit arī priekšlikumu ka šajā sistēmā jāļauj piedalīties arī apvienotai karalistei un īrijai, un par to mums ir iemesls priecāties. Esmu arī iekļāvis šeit punktu grozījumu proti Uh, ievāktā informācija nekādā veidā nedrīkst tikt dota trešajām valstīm. Šī informācija ir domāta lietošanai Eiropas Savienībā, kas attiecas uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Runa ir par vietām, kur tiek šķērsotas robežas, tad par robežu pārbaudēm, piemēram, lidostās un tā tālāk ja ir valstis, kas vēlas uh, ātrāk virzīties uz priekšu, attīstot šo, um, šo sistēmu, tad tām nevajadzētu likt šķēršļus ceļā. Tas būtu īsumā par mans vērtējums. Paldies! Tagad uzklausīsim komisiju. Olivers Seiferts Freihards, lūdzu. Labdien, paldies par doto vārdu. Komisija augsti vērtē šo e, ziņojuma projektu par Eirosūru. Un gribu minēt trīs piemērus. Pirmais - migrantu ai, dzīvības aizsardzība pie ārējām robežām tagad ir noteikts kā skaidrs mērķis. Runa vairs nav tikai par profilaktiskiem pasākumiem, lai izvairītos no um, nekontrolējumām migrantu plūsmām vai izvairītos no or organizētās noziedzības. Mūdera kungs arī sacīja, runāja par to, uh, ka šīs nelielā izmēra laivas, kurās cilvēki izmanto, visbiežāk rada problēmas. Mums ir pavisam noteikti jāsamazina to gadījumu skaits, kur cilvēki cenšoties nokļūt Eiropā, zaudē dzīvību. Runājot par personu datu aizsardzību pantā 12a, šeit ir jābūt skaidrībai par to, kādos gadījumos ar datiem var apmainīties, un uh, ir jābūt ļoti skaidriem juridiskiem ierobežojumiem vai noteikumiem par šo. Un tagad šāda skaidrība šajā pantā ir. Tāda parlamentam vajadzētu arī uh, Uh, uzskaitīt, kādi varētu būt izņēmuma gadījumi. Runājot par 23. Panta, 20. panta 3. apakšpunktā, kur runa ir par um, pārbaudēm lidostās, tad arī tām ir pilnībā jābūt Eirosur sastāvā. Senija Georgiadiju vai Konstantinidesa kungs lūdzu vārds padomas prezidentūras pārstāvjiem. Labdien, priekšādātāji! Prezidentūra grib pirmkārt teikt paldies referentam par viņa projektu. Erosur izveide 2013. gada 1. oktobrī ir viena no būtiskākajām mūsu prezidentūras prioritātēm. 2011. gada jūnijā padomes secinājumos par šo jautājumu ir arī bijusi runa. Padomes prezidentūra ir organizējusi debates un nākamajā darba grupas sanāksmē, jādomā tā būs pēdējā sanāksme, kas ir veltīta šim jautājumam, un tad um, ziņojums turpmāko nedēļu laikā tiks virzīts tālāk augstākā politiskajā līmenī un ceram, ka šeit nekādu šķēršļu nebūs. Prezidentūra uzskata, ka Muldera kunga ziņojums veido labu bāzi turpmākajam darbam, un esam saņēmuši arī grozījumus. Prezidentūra grib teikt paldies Muldera kungam par sadarbību un es ceru, ka padome un parlaments spēs vienoties par šo uh, iniciatīvu. Tagad man ir runātāju saraksts. Vispirms runās Busutila kungs. Thank you, Chair. Um, uh... Paldies Tautas partijas frakcijas vārdā un EPP, I would like to thank Mr. Mulder for his report. Tautas partijas uh, grupas vārdā un arī ēnu referenta vārdā varu teikt, ka vienojam, esam pozitīvi noskaņoti pret šo ziņojumu un grupā esam arī vienojušies par to, ka Eirosūra vienam no būtiskākajiem mērķiem ir jābūt cilvēku dzīvības glābšanai vidusjūrā. Ārējo robežu nostiprināšana um, nozīmē arī cilvēku dzīvību glābšanu. Tas nozīmē, ka robežas tiek labāk uzraudzītas un tikai tādā veidā arī vairāk ir cilvēkus iespējams izglābt. Ir būtiski, lai vidusjūrā neietu bojā cilvēki, un tas pats attiec arī uz citām jūrām pie Eiropas Savienības ārējā robežām. Gribu papildināt arī šo to, ko teica Muldera kungs. Pirmkārt, sadarbība ar trešajām valstīm. Domājam, ka šis Šim aspektam ir jābūt īpaši tādam, tam jāatvēl liela vieta šajā priekšlikumā, un uzskatām, ka Mulderkungam šeit ir pareiza pieeja. Lai sistēma labi funkcionētu, ir jābūt Uh, tomēr iespējām pavisam konkrēti iesaistīt sadarbībā trešās valstis. Runājot par pierobežu teritorijām vai pār vietām, kur notiek robežu pārbaudas, piemēram, lidostās, tad viņš uzskata, ka tām ir vieta šajā sistēmā, bet varbūt ne šobrīd, bet vēlāk. Mēs uzskatām, ka te jāiekļauj arī jūras teritorijas bez kavēšanās. Es nedomāju tikai jūras zonas, kas, eh, kuru teritoriālie ūdeņi ir eh, dalībvalstu pārziņā, bet arī citām jūras teritorijām, kurās ir jāveic uh, uzraudzība, un varbūt Mūderkungs varētu šeit šo punktu formulēt tā skaidrāk. Ludfords kundze lūdzu. Again, Jā, priekšsēdētāji atvainojos, ka gribu izteikties atkal. Un atkal runāju par apvienotās karalistas jautājumu. Es labprāt būtu no tā izvairījusies, bet no apvienotā karalistas ir īpašs gadījums tāda. Nu, tā nu tas ir. Un šeit, eh, atšķirībā no komisijas, esmu gandrīz kā padome un kolēģis Mulders, kā parlamenta referents piedāvā nosacījumus Eiropas Savienības um, un iespējas Eiropas eh, eh, apvienotās karalistas dalībai. Es saprotu, ka šeit nevarētu piemērot kādu ķiršanu, rozīņu nolasīšanas veidu, un arī ir apvienotai karalistei ievērojams jūras uzraudzības kapacitātes, tas ir jāatzīst, un tā var palīdzēt identificēt eh, nelaimē nonākušus peldlīdzekļus un mm, nodarboties ar glābšanu jūrā Un es ceru, ka varētu pārliecināt Janu Mulderu, lai viņš pozitīvi uzlūkotu padomes ieteikumu, lai būtu iespējami ne tikai divpusējiem, daudzpusējiem nolīgumiem starp uh, īriju, ar īriju un apvienoto karalisti. Es gan runāju pamatā par uh, apvienoto karalisti, bet šeit ir jārunā arī par īriju. Uh, bet padome ir tālajošāka un paredzētu šādus divpusējus, daudzpusējus nolīgumus, kas varētu iekļaut trešās kaimiņu valstis. Šajā gadījumā apvienotā karalista varētu būt iesaistīta sadarbībā starp dalībvalstīm, uh, un eh, kaimiņu valstīm, kas nav dalība valstis. Un es gribētu atsaukties uz Buzutilkungs sacīto pēc eh, nepieciešamības eh, pēc sadarbības ar dalību valstīm. Ja tiek izveidoti reģionāli sadarbības tīkli, kas iekļautu mm, dalību valstis un nedalību valstis, tad eh, šķistu nenormāli neļaut piedalīties apvienotai karalistē šajos eh, sadarbības tīklos. Jo tā varētu sadarboties šajā gadījumā tikai ar Eiropas Savienības dalību valstīm un nevis ar trešajām valstīm. Es domāju, ka šeit derētu grozījums eh, un tādā veidā mēs atspogļotu savu vienpretību ar padomas tekstu, un es ceru, ka es pārliecināšu Mulderkungu, es lobēšu viņu privāti. Un tad, kad jūs esat spēruši soli, sakot, apvienotā karaliste var piedalīties tīri praktiski, nevis tāpēc, ka mēs eh, būs eh, jauki izturamies pret apvienoto karalisti, bet vienkārši tā ir liela, pietiekami liels kapacitātes, ko nevajadzētu ignorēt. Uh, tad nebūtu saprātīgi nepieļaut tai e, turpmāku lielāku sadarbību reģionā, kur darbojas e, izveidots šāds sadarbības tīkls un nevis izslēgt e, apvienoto karalistu un īriju no šīs sadarbības. Paldies, Kellers kundze, paldies, un zaļo vārdā arī es gribētu pateikties Mulderkungam par paveikto darbu. Un, uh, apsveikt viņu par paveikto. Mēs atbalstām jūsu bažas par glābšanas darbiem jūrā, un jautājumi ir ļoti veiksmīgi skatīti jūsu jautājumā, piemēram, datu aizsardzības eh, punkts pelna mūsu pilnu atbalstā, pat arī atbildības jautājums par glābšanas darbiem jūrā. Uh, apzinoties, kā peldlīdzeklis ir nolācis nelaimē, tad eh, pirmais, ko darīt, ir sniegt palīdzību. Par datu aizsardzību runājot, mēs varētu vēl nākt klajā ar pāris papildu jautājumiem, piemēram, paredzēt kādu um, informācijas apmaiņas uzskaitu žurnālu eh, starp dažādiem centriem Eiropas Savienībā. Uh, Tāpat eh, mēs pētam sadarbības jautājumu ar trešajām valstīm. Un mēs gribētu dzirdēt no komisijas, kāpēc jūsuprāt ir svarīgi eh, apmainīties ar personas datiem ar trešajām valstīm. Mums nav skaidrs, kāpēc tas būtu nepieciešams. Personas dati parasti netiek uz, eh, uzkrāti, bet, ja tas tā tiek, tad kāpēc notiktu šāda datu apmaiņa ar trešajām valstīm? Varbūt jūs varat paskaidrot to sīkāk. Tāpat arī jautājums par to, kas saņem piekļuvi datiem. Tāpat vai ir saraksts ar šādām aģentūrām, vai tas ir pilnīgs saraksts, atvērts saraksts, tāpat arī uh, Par tehnoloģijām runājot, nevienmēr tehnoloģijas ir visefektīvākās, tas nav pašmērķis, un arī komisijas priekšlikums, e, priekšlikumi no komisijas ir visai finanšu ietilpīgi. Man ir vācu pētījums, kur tiek skat, skatīti eh, Eirosūra izmaksu jautājumi, un neatkarīgs pētījums rāda, ka varbūt komisija atsevišķus punktus nav pietiekami ņēmas vērā. Es gribētu norādīt dažus pat, ja komisijas priekšlikums ir ar ievērojumu finansējumu. Piemēram, komisija uzskata, ka Nacionālajie koordinācijas centri maksātu 99,6 miljonus eiro, bet patiesībā dalība valstis lēš 105 miljonus 2011-2013 gadam, tāpat papildus 112 miljoni iekšējā drošības fondā 2014-2020 gadam, kas ir piešķirti. Tad mēs tuvāk nonākam skaitlim 127 miljoniem. Tālāk Frontex. Um, gadījumā komisija uzskata, ka tā, tā, tas izmaksātu ap 129 miljonus, savukārt Frontex uzskata 20 miljonus 2011-2013 gadam plus 132 miljonus iekšē drošības fondam 2014-2020 gadam. Un šeit mēs esam tuvāk pie 152 miljoniem. Tāpat arī atšķirības ir uzraudzības līdzekļu piemērošanā, kur komisija paredz 29,6 miljonus, bet ap 35 miljoniem gadā tiek tērēti attīstības izpētes projektiem 2001. 10. 12. gadam un arī Eirosur e, tiek iekļauts 2020 e, stratēģijā un tiek piedāvāts palielināt drošības e, budžetu, un šeit mēs esam pie 350 miljoniem un nevis vairs pie 29. Tā ir jau liela atšķirība. Tāpat uh, Komisijas um, piedāvātie 5,4 miljoni un pētījuma 98 miljoni vēl citā pozīcijā. Un visbeidzot uh, sadarbība ar trešām valstīm Eirosūr no iekšējās drošības fonda. Kopumā Skaitļu ir ļoti daudz, pētījums, pētījumus var nosūtīt jums visiem, pētījums ir neatkarīgs un kopā komisija vērtē eiros un izmaksas uh, uh, ap 300, virs 300 un neatkarīgs pēt, neatkarīgais pētījums virs 800 miljonu. Tātad atšķirība ir visai liela tad, kad es izlasīju pētījumu, es to uzskatīju par pārliecinošu, tomēr tas mums ir jāņem viss vērā. Apzinoties to, ka e, krīzes laikos šī e, nauda ir ļoti liela. Mēs runājam par praktiski 900 miljonu, kas jau ir samērā ievērojams kūkas gabals. Paldies Mulderkungam par veiksmīgo ziņojumu. Un Jautājums par izmaksām ir būtisks. Es gribētu uzdot šo jautājumu komisijai. Kāpēc personas dat, personisko datu apmaiņa ir nepieciešama ar trešajām valstīm? Paldies! Paldies, Jakolīno, nākošais runātājs. Grazie, eh, prezident. Paldies, priekšsādātāja kungs. Arī es gribētu teikt. Domāju, ka kolēģa Muldera ziņojums katrā gadījumā atbilst tām vērtībām, uz kurām balstās mūsu pārdomas. Tāpat kā kolēģi, kas tikko uzstājās paraugoties uz izmaksām un ieguvumiem, man liekas, ka šeit ir tomēr dažas problēmas. Divas piezīmes un tad uzdošu arī jautājums. Grozījums numur 13 un 15. Šeit tekstā ir rakstīts, piemēram, 13. grozījumā. Katra dalība valsts, kurai ir sauszemes un jūras ārējās robežas, nosaka valsts robežu uzraudzības koordinācijas centru, kas koordinē un veic informācijas apmaiņu. Tas ir grozījums, kas var visnotaļ būt uh, saprātīgs, bet tā vajadzētu saskaņot ar 15. grozījumu, kur ir rakstīts, ka saskaņā ar valstu tiesībām dalībvalsts ir tiesīgas pilnvarot savus koordinācijas centrus, koordinēt informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz uzraudzību un pārbaudēm. Un, manuprāt, tā ir pretruna, un to vajadzētu noskaidrot. Uh, lūdzu, pievērst jautājumu, pievērst uzmanību gan referentu, gan arī komisiju šim jautājumam. Orosur mērķis būtu uh, ārējo robežu kontrolas stiprināšana. Tā varētu būt vēl pievienotā vērtība tieši tāpat, kā arī migrantu aizsardzība, kas meklē šo aizsardzību un šāda situācija ne tikai vidusjūras reģionā. Vairāk kārt esam runājuši šajā komitejā, ka ar trešajām valstīm ir slēgta dažādi līgumi un tie dažādi Tas jākonkretizē. Un gribu lūgt Mulderu kungu pārbaudīt, vai tas atbilst 40. grozījumam, kur šeit runā par uh, ieceļotāju aizsardzību. Vai tas, ir, uh, vai tas atbilst uh, arī nelikumīgās migrācijas un noziedzības apkarošanai, jo šeit ir rakstīts tā informācijas apmaiņa un sadarbība ar kaimiņos esošām trešām valstīm migrantu dzīvību aizsardzībā un nelegācijas, nelegā, nelikumīgās migrācijas pārobežu noziedzības novēršanā un tā tālāk. Migrācijas straumas regulējums jāraugās, cik tālu tas vispār ir efektīvs. Paldies! Makintērs kundze. Paldies! Vispirms paldies referentam par ļoti labo darbu ar šo ziņojumu. Jādomā, ka mēs visi varam būt vienisprātis par uh, mērķi novērst to, ka cilvēki iet bojā pie ārējām robežām. Gribu teikt paldies Mulderkungam arī par viņa sadarbību ref, ēnu referentu sanāksmēs. Mēs, kas, kas man interesē visvairāk, tad gribu teikt trīs, nosaukt trīs jautājumus. Pirmais - apvienotās karalists un īrijas iesaistīšana. Un varbūt komisija varētu mazliet konkrētāk aprakstīt, kādā aptvērumā tā ied var iedomāties uh, apvienotās karalistes piesaisti. Apvienotā karaliste vēlas iesaistīties, un tai ir arī ko piedāvāt. Un būtu žēl, ja sadarbības iespējas būtu kaut kā ierobežotas. 17. pantā, vai es mazliet brīnos, ka šeit jums likās, ka ir īstā vieta šim grozījumam, nevis 18. Būt tiešām šeit varētu konkrētāk aprakstīt, kāda varētu būt sadarbība no apvienotās karalists un īrijas puses. Otrs, par to runāja arī iepriekšējais runātājs, kādas būs šīs sistēmas izmaksas. Tehniskie izaicinājumi ir ļoti apjomīgi, un es neesmu dzirdējusi ne par vienu kompjuterizētu sistēmu, kas sāktu darboties, um, neradot ļoti lielas papildus izmaksas vai šie, šīs izmaksas vienmēr tiek pārsniegtas, un es gribētu varbūt dzirdēt no komisijas solījumu, ka tā um, nodrošinās vajadzīgās izmaksas, un es ceru, ka tā spēs arī novērst to, ka izmaksas izaug pilnīgi nekontrolējumā veidā. 15. pants. Esmu noraizējusies par to, ka mēs šeit sākam runāt par nacionālās drošības jautājumiem, kas pilnībā ir dalība valstu kompetencē. Šeit es gribētu no komisijas dzirdēt, kā šeit notiks tāda sadarbība vai miedarbība ar Frontex. Tātad šie nacionālās drošības jautājumi man mazliet dara raizes, bet kopumā ziņojums vērtējams ļoti pozitīvi. Bronksa kungs lūdzu. Paldies! Protams, jādara viss iespējamais, lai cilvēki, kas mazās laiviņās brauc uz Eiropu, neietu bojām. Un katrs šāds gadījums ir jāuztver kā ļoti traģisks, un šeit nedrīkst būt nekādas, nekādas piekāpšanās, bet mums jābūt arī skaidrībai, kāpēc šie cilvēki ir gatavi riskēt ar savu dzīvību, ar citu cilvēku dzīvību, lai nonāktu Eiropā. Viņi to dara zinot, ka vai nu viņiem piešķirš patvērumu, vai arī patvērumu pieprasījums tiek noraidīts, bet uzturēšanās tāpat būs iespējama. Noteikumi vai pieņēmumi, um, saskaņā ar kuriem uh, cilvēki, tad patvērumu meklētāji šajā gadījumā tiek uzņemti, tos var mainīt. Un mums ir tas arī jādara, lai, šī, lai šīs traģēdijas vidusjūrā izbeigtos. Paldies! Tagad mums ir ļoti maz laika, lai komisija var atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, un tad vēl došu vārdu mazliet Mulderkungam. Lūdzu, komisija. Paldies par interesantajiem komentāriem, un es pateikšu tikai dažus vārdus, bet uz visiem jautājumiem droši vien nevarēšu atbildēt. Deputāts Busutils. Šeit es gribētu atsaukties uz 11. pantu, trešo apakšpunktu, kurā ir runa par to, ka informācija, kas tiek savākta robežu pārbaudēs lidostās, ir izņemta ārā no šī aptvēruma. runājot par sadarbību ar trešajām valstīm, par to, ka to vajadzētu iekļaut, šeit vajadzētu iekļaut arī um, sadarbību ar apvienoto karalisti un īriju. Mums pret to komisijai, mums nekas nav pret to, bet varbūt apvienotā karaliste uh, varētu konkrētāk aprakstīt, ko tā īsti domā, vai runa ir par apvienotās karalistes sadarbību ar vidusjūras valstīm šajā Seahorse eh, dienvid, um, Seahorse vidusjūras sadarbības tīklā, vai runa ir par kādu vēl tālākajošu sadarbību. Un komisija domā, mēs neapšaubām pievienoto vērtību, ko var dot apvienotā karaliste, bet vai mēs vēlamies iesaistīties garajās politiskajās diskusijās, vai tomēr uh, ieviest šo sistēmu nākamā gada oktobrī. Runājot par Atlantiju, Šeit mums nav skaidras atbildes no apvienotās karalistes, un te tomēr vajadzētu spēlēt ar atklātām kārtīm, lai Eiropas parlaments varētu e, ņemt, lai Eiropas parlamentām būtu pilnīga informācija. Komisija ar lielu interesi iepazinās ar zaļo partijas ziņojumu par robežām. Te ir apskatīti dažādi Eirosūra aspekti, bet mēs būtu priecīgi, ja šī ziņojuma autori būtu kaut reizi uh, pakonsultējušies ar komisiju tieši attiecībā uz prognozētajām izmaksām. Kom mēs varam tikai pateikt, ka šie pieņēmumi par izmaksām ir nepareizi. Vairāk kārt ekstrapolēšana attiecībā uz izmaksām ir paredzēta desmit gadu garumā. Nav noteikti, nav noteikts nav ticis veikts finanšu izvērtējums, nav bijis audits. Runājot par Eirosūru komunikācijas tīklu, tad šeit mums ir bijusi arī negatīva pieredze ar raju, ražotājiem. Uh, tika veiktas aplēses par desmit miljoniem eiro. Kas šobrīd notiek? Tagad tiek izmantots internets. Tā tiek izmantotas tāda ierakstīšanas tehnoloģija, kas izmanto internetu. Uh, un 1,6 miljoni būtu nepieciešami, lai iesaistītu sistēmā papildus vēl 12 dalībvalstis. At šeit jāņem vērā komisijas aprēķini. Runājot par dalībvalstu koordinācijas centriem, tiešām ir tā, ka mēs uh, iz, no trim ietekmes novērtējumiem mēs izvēlējamies visizdevīgāko un izvēlējamies tikai tos pasākums, kas ir absolūti nepieciešami, lai izmaksas varētu samazināt, bet dalībvalstis, protams, var uh, paredzēt lielākas vai vairāk, lielāku skaitu pasākumu nākotnē, kas, protams, izmaksas palielinās. Es varētu minēt vēl citus piemērus, bet, manuprāt, šobrīd tam nav laika, bet vispār komisija labprāt iepazīstinās visus ieinteresētos, kas vēlas uh, tikt skaidrībā par uh, prognozētajām izmaksām, mēs esam ar mieru informāciju sniegt. Bet šobrīd izskatās, ka Eirosūra sistēmas ieviešanas izmaksas ir mazākas nekā, būs mazākas nekā tas šobrīd ir aplēsts. Tātad varētu teikt, ka problēmu šeit nerada naudas apjoms, problēmu rada uh, tas, no kurienes nauda nāks sasaistei ar Frontex, bet tas ir atsevišķs jautājums. Vēl viens jautājums, ko uzdeva deputāts Čakolīno, tas ir attiec uz vienošanām ar trešajām valstīm. Vai es pareizi sapratu, vai šeit būs nepieciešams tikai tāds tipveida viens Eiropas Savienības līgums ar trešajām valstīm vai būs vajadzīgi da, divpusēji, virkne divpusēju vai daudzpusēju līgumu. Mēs e, nevēlamies atkal sākt pārunas. Uh, kas varētu prasīt ļoti daudz laika. Paldies, vārds Muldera kungam. Tagad, lai pabeigtu skatīt šo jautājumu, atcerieties, ka mums ir jāsķeras pie balsošanas. Paldies, mēģināšu izteikties īsi. Atbildot Bosotilu kungam e, lidostas un jūras Eh, jūras apgalva var tikt iekļauti, eh, jūras ostas var tikt iekļautas, un tas ir izdarams sārā. Es nedomāju apvienotās karalistes dalību kā ķiršu izlasīšanu. Es domāju, ka jādomā ir par e, maksimāli iespējamu sadarbību un par formulējumu man ir informācijas apmaiņa abu pušu savstarpīgam izdevīgumam. Ja eh, jūsu rīcībā ir labāks formulējums, tad lūdzu to piedāvāt. Kellers kundze par skaitļiem runājot, mums ir jābūt piesardzīgiem, jo no paša sākuma mēs Komisijai uzdev jautājumu, vai budžeta apjoms ir pietiekams. Šobrīd atbilde e, ir, ka e, tā tas ir, bet neviens nezin, kāda būs jaunā daudzgada finanšu schēma. Taču arī ir atsevišķas norādes man, ka izmaksas varētu būt augstākas nekā sākotnēji domātās, un mums ir jāskata šis jautājums tuvāk. Jakolīno kungs grozījums ir balstīts uz e, to, ka Schengen ir paredzēta visām dalībvalstīm, neatkarīgi no tā, vai attiecīgai valstī ir vai nav ārējās robežas. Makintājas kundze, kas konkrēti ir, kāda ir sadarbība ar apvienoto karalisti, kāds raksturs, es nevaru atbildēt, esmu atvērs divpusējo eh, nolīgumu iespējas un tālāk jau jāskatās, kādas sarunās būs eh, izlemts, eh, kāda veida sadarbība tā būs. Bronksa kungs, tik, protams, pilnībā piekrītu, ka uh, prevencija ir labāka nekā ārstēšana. Un jālūkojas arī, kādi iemesli ir, kurpēc cilvēki gatavi riskēt tā savu dzīvību, tā skaitā vidusjūrā, un mums ir nepieciešama sadarbība šeit ar visām kaimiņu valstīm. Un arī mums būtu noderīga saulaicīga informācija par iespējam bēgļu pārvietošanos, lai mēs varētu saulaicīgi rīkoties. Paldies, paldies, Mulderkungs, arī par kopsavilkumu. Tagad noslēgumā gribētu jums darīt zināms sekojošas paziņojums. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir pirmdien, 17. septembrī 2012. Diskusija par grozījumiem Lībē ir paredzētām 10. un 11. oktobrī, un balsojums varētu notikt novembra beigās. Tālāk ziņoju, ka balsojuma paredzētais laiks vismaz balsojumam būs nepieciešama vismaz pusstundu, lūdzu koncentrējieties, jo ir vēl viens darba kārtības punkts pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši balsojumu. Tagad mēs ķersimies pie balsošanas. Un pirmkārt mums ir priekšlikums par Eh, lēmumiem laulāto mantisko attiecību lietās. Tas ir Evelīnas Gepkārts aziņu, atzinums un sāksim ar grozījumiem. Vai visiem ir balsošanas kartes? Sākam 31. grozījums par pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit trešais par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim, pārbaudām. 11. grozījumu. Elektroniskā pārbauda 11. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par, 18 pret 1 atturas pieņemts. 12. grozījums par, pret atturas pieņemts, 13. par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 35. 17. tika pieņemts. 18. pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas, atturas, šķiet pieņemts atturēšanās dēļ vairāk par nekā pret 22. par pret atturas pieņemts 37. par pret atturas pieņemts 23. par pret atturas pieņemts, 38. par pret atturas pārbaudīsim. Šķiet, ka ir dalījums visai neskaidrs 38. grozījums. Sākam balsot, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Jā, Nav redzams rezultāts. Vai mēs varam atkārtot? Lūdzu, atkārtojiet. 38. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret noraidīts, 7 atturējās, 24 pār pret atturas pieņemts 25. par, pret atturas pieņemts 26. Tie ir ap, e, apsvērumi e, par pret atturas pieņemts 27. par pret atturas pieņemts 28. par e, pret atturas pieņemts 28 Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, es, es redzēju vairāk par nekā pret, bet pārbaudīsim 28. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. No, nu, jā, tas tika no, bija noraidīts. 28 bija pret. Tālāk grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. Otrais, 29. ir identiski par, pret atturas pieņemts. Trešais par, pret atturas pieņemts. Ceturtais par, pret atturas pieņemts. Piektais par, pret atturas pieņemts. Trīsdesmitais par, pret atturas pieņemts. Tālāk balsojums par tekstu kopumā elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 45 par 4 pret. Apsveicam Gebhards kundzi un pārējiem pie nākamā teksta. Yeah. Now we move to the proposal for a council priekšlikums padoms regulē par lēmumiem lietās par reģistrētu partneru attiecību mantiskajām sēkām. Referents šeit ir kolēģis Maikls Kašmans, kurš nav klāt. Eh, Gebhards Kunze, kas bija referents te var izteikties, ja Kašman kungs jums ir to lūdzis, bet ja nē, tad mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Desmitais grozījums. Par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret pret atturas pieņemts, 15. par, atvainojiet, saka priekšsēdētājs, 14. par, pret atturas pieņemts, 15. par, pret atturas pieņemts, 16. par, pret atturas pieņemts, 17. Mums ir kompromiss kas apvienos 17 un 35 nav iekļauts pēdējā balsošanas listē. Vai jums jau ir teksta kopija? Es nolasu. Kompromiss ir šāds. Jūs esat to saņēmuši, vai visi to ir saņēmuši? Vai visu rīcībā ir teksts, vai mēs varam likt tos balsošanu? Okay, okay, okay, let's, let's read it because... Labi, tādā gadījumā nolasām. Lai tas būtu izskanējis. Teksts ir sekojošs attiecīgās likumdošanas izvēle. Ja vien privāti personas savstarpēji nav izlēmušas atšķirīgi, tiek kamēr Eh, tiek atzīts, eh, kamēr tiek eh, atzītas, to, kamēr tiek piemērots likums valstīs, kas atzīst reģistrētas partnerattiecības. Par, pret, atturas, pieņemts. Tā tad 35. atkrīt, 18. par, pret, atturas pieņemts 18, 19. par, pret atturas pieņemts 20. par, pret atturas pieņemts 21. par, pret atturas pieņemts 22. par, pret atturas pieņemts 23. par, pret atturas pieņ... pieņemts 24. par, pret atturas pieņemts 25. par, pret atturas pieņemts 26. par, pret atturas pieņemts 27. par, pret atturas pieņemts 28. par, pret atturas pieņemts 29. par, pret atturas pieņemts 30. par pret atturas pieņemts 36. par pret atturas pieņemts 37. atvainojiet, saka priekšsēdētājs 31. pret atturas pieņemts 37. par pret atturas pieņemts 38. par pret atturas noraidīts, 32. par pret atturas pieņemts, 33. par pret atturas pieņemts, apsvērumi grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts. No, no, no, we're voting amendment by amendment. Mēs liekam uz balsojumu grozījumu pēc grozījuma. Šķiet, ka nav vienprātības. Piektais par, neatvainojas, saka priekšsēdētājs, četri par pretaturas pieņemts, piektais par pret atturas pieņemts, sastais par, pret, atturas pieņemts, septītais par, pret, atturas pieņemts, trīsdesmit ceturtais par, pret, atturas pieņemts, astotais par, pret, atturas pieņemts, devītais par, pret, atturas pieņemts un e, balsojums par tekstu kopumā, elektroniskā pārbaude, Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 pār 3 pret 1 atturās. Apsveicam Kašmanu kungu un paldies Gepkārts kundze, ka pārstāvējāt kolēģi ziņojuma sakarā. Un tagad mēs pārējām pie trešā balsojuma, kas ir teksts par Eiropas pilsoņu gadu. Referents ir Antigone Papadopoulou. I'm not mistaken. Yes, the vote is the result of the compromises. Tad balsosim par kompromisu pēc padomas, kas tika panākts padomes un komisijas um, pārunās. Balsosim par tekstu, par kompromisa tekstu un pēc tam par visu tekstu kopumā ar grozījumiem. Kompromiss pirmais, kas par pret atturas pieņemts. Elektronisks balsojums par teksta galīgo variantu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit deviņas balsis pār 45, divas pret, divas atturējās. Paldies Angelopulu, Papadopulu kundzei par kompromisu. Tas tiešām padarīja visu lietu vieglāku. Tas nozīmē, ka mums nav jāmaks, jābalso gandrīz par 40 lapām ar grozījumiem. Un tagad balsosim. We vote on the. Is, is this it? Yeah. four pages before. We're voting now on the budgetary amendment. Tagad balsosim par Eiropas Savienības 2013. gada finanšu gada vispārējo budžetu visas iedaļas. Jakolīno kungs ir atzinuma sagatavotājs. Mēs gribam atcelt uh, grozījums no 56. līdz 70. Gribam tos atsaukt. We're getting started, so please let's concentrate. Lūdzu, koncentrēsimies. Balsojumam saka priekšsēdētājs. Grozījums 5613 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 5614 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 5615 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 5616 par pret atturas pieņemts. 5617 par pret atturas noraidīts. Līdz ar to 5618, kas par pret atturas noraidīts. 56, 19. Tātad 56, 19, kas par, pret, atturas pieņemts. 56, 20 par, pret, atturas pieņemts. 56, 81 par, pret, atturas pieņemts.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 56.01. Sākam balsot. Sākam balsot. Lūdzu, balsojam. Nobalsojāt. Beidzam balsot. Nu, beidzam balsot. 26 pār 23 pret pieņemts. Viens atturējās. 56, 26 par pret atturas pieņemts. 56, 02 par pret atturas šķiet tomēr vairāk bija par vai pārbaudīsim, balsojam elektroniski.

Pārbaudīsim elektroniski. 56, 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 28 pret noraidīts. 56, 32 par, pret, atturas noraidīts. 56, 30, 33 par, pret atturas pieņemts. 56, 34 par pret atturas noraidīts. 56, 35 par pret atturas noraidīts. 56, 36 par pret atturas pieņemts.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 Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 42 par. Pret. Atturas noraidīts. 04 un 43 par. Pret Pārbaudīsim elektroniski par 56.04 un 56.43. Sākam balsot. What do we get? Beidzam balsot. Pieņemts 44 pret 6. Pieņemts. 56, 44 par. Nē, tas atkrīt. 45 par. Pret. Atturas noraidīts. 46 par. Pret. Atturas pieņemts. 47 par. Pret. Atturas pieņemts. 48 par. Pret. Atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts 54. par pret atturas pieņemts 55. par pret atturas noraidīts 56. par pret atturas pieņemts 07. par pret atturas noskaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 56.07. Sākam balsot. 56.07. Sākam balsot, beidzam balsot. 26 pret 24 pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas noraidīts. 58. par pret atturas noraidīts. 60. par, pret, atturas, pieņemts. 61. par, pret, atturas, pieņemts. 62. par, pret, atturas, noraidīts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 64. un 65. un 66. vienādi, kas par, pret, atturas pieņemts. 67. par pret, atturas noraidīts. 68. par pret, atturas noraidīts. Šķiet, saka priekšēdētājs. 60, 70. atkrīt. 69. 69. 69. par. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim 69. 56, 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 21 pret pieņemts. 70. atkrīt, 71. pār. Pret. Noraidīts. Pārbaudīsim 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 29 pret noraidīts. 08 par pret atturas pieņemts. 09 par pret atturas pieņemts. 72 par pret atturas pieņemts. 73 par pret atturas noraidīts.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 77. pārbaudīsim. Balsosim elektroniski par 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 28 pret noraidīts. 78. pār pret atturas noraidīts. 79. pār pret šo jāpārbauda. Balsosim elektroniski par 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, 22 pret. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturas pieņemts. 11. par. Pret. Atturas pieņemts. 12. par pret, atturas pieņemts. Vai mēs varētu 12. vēlreiz, kas par, pret, atturas pieņemts, jā. Un tagad galīgais balsojums. Jakolīno kunga ziņojums, pirmais grozījums par par pirmo grozījumu, kas par tagad pret šķiet noraidīts. Otrais grozījums par, nē, pārbaudīsim par pirmo grozījumu, elektronisks balsojums par pirmo. Sākam balsot, beidzam balsot. 21 pār, 29 pret noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas tagad pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Un ceturtais, ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Par tekstu kopumā galīgais balsojums elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 44 par, 1 pret, 5 atturējās. Sveicu Jakolīno kungu palikus, palicis vēl viens balsojums, lūdzu, nevilcināsimies. Un atkal mums ir kompromiss uzdevums. Paldies Voderkungam par veikumu, jo. Būtu labi, ja mēs varētu nobalsot par kompromisu tekstu. Par, pret. It's adopted and now the text. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 50 par un neviens nav pret vienbalsīgi. Vienbalsīgi. Vienbalsīgs balsojums par sprākstvielu prekursoru tirzniecību. Paldies. Yes, yes.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 You kindly requested to leave the room in silence. Lūdzu, atstāt telpu klusumā tiem, kur atstāja telpu. Un Baueres ziņojums. Silence in the ranks Dear colleagues, ladies and gentlemen, please those. Kolēģi, tie, kuri palikuši zālē, lūdzam ievērot klusumu un turpinam darbu. 13. punkts. Eiropas Savienības pilsoņu konsulāra aizsardzība ārvalstīs. referente, mūsu kolēģi Edita Bauere. Skatīsim grozījumus um, ziņojumam par pad, uh, priekšlikumu direktīvai. Ir iesniegt vairāk grozījumu, tā skaitā ziņojuma projekts, un mēs uzklausīsim Baueris kundzi mums būs iespēja paust, komen, paust komentāru, un ar to mēs arī pabeigsim vēlāk šodienas darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu ļoti sirsnīgi pateikties kolēģiem un kolēģiem par ļoti skaidrajiem priekšlikumiem. Kopā 106 grozījumi tika iesniegti. Lielākā daļa priekšlikumu ir piekritusi uh, ziņojuma jaunajā līnijai, un tādēļ gribu teikt paldies kolēģiem. Palika pāris atklāti jautājumi, kas mums ir jānoskaidro. Viens no jautājumiem ir sekojošais. Konsulārā aizsardzība un cik tā tās niedzas. Kolēģi ir sapratuši, ka no sākotnējā teksta formulējumi attiecībā uz ģimenes locekļiem ir pazuduši, un mēs esam svītrojuši šīs daļas tādēļ, ka šī pārmērīgā regulācija var būt kaitīga dažos gadījumos. Šis priekšlikums balstās uz priekšlikumiem tādiem, ka ģimenes trešajās valstīs bērni līdz 21 gadu vecumam ir uh, šai kategorijai, un tagad iedomājieties, ja ir uh, cilvēki jāglābj, un 21 uh, gadus vecs um, ģimenes loceklis tiek glābts, un vecāks vairs ne. Tā tad situācija tiešām var būt um, kaitīgi. Nevajag arī pārmēr regulēt situāciju. Jo attiecībā uz šo pārmērīgo regulāciju. Jāsaka tiešām, ka var būt tādas, tāda kaitīga ietekme. Jautājums ir ļoti strīdīgs. Mēs daļu esam atstājusi tekstā, bet daļu tomēr no teksta svītrojuši. Un tādēļ es gribētu uzklausīt kolēģis, ko jūs domājat. Kā jūs domājat, vai mums vajadzētu to tekstā atstāt um, vai nē? ir argumenti, kas um, runā par un ne tādi, kas runā pret šo. 47, 48 un 57 uh, punkts un 75 attiecas uz uh, bēgļiem un bezvalstniekiem. Tā kā Lisabonas līgums nosaka to, ka konsulārā aizsardzība tiek saistīta ar es pilsonību, būs ļoti sarežģīti eh, atrast kompromisu. Bet es domāju, ka apsvērumos mēs eh, varam eh, noformulēt tā, kā piedāvā Sāroka kundze. Bet es domāju, ka mēs nevarēsim to vēl plašāk formulēt. Mēs nevaram kaut ko noteikt par obligātu. Un es domāju, ka tas ir tas sarežģītākais punkts tieši šajā punktā, runājot par grozījumiem. Un vēl viens strīdīgs punkts. Tas ir konsulārās aizsardzības apjoms, un šeit arī atsauce ir uz koordinēšanu. Tātad, cik tālu varam koordinēt tik tālu varam šeit strādāt, bet no dalību valstīm mēs nevaram nekādas jaunas noteikumus uzlikt. Tā kā konsulārā aizsardzība un uh, tā piemērošana ir atšķirīga dalību valstīs. Es gribētu lūgt kolēģis ievērot to, ka šeit mēs nekādas jaunas saistības nedrīkstam uzlikt, mēs to nedrīkstam atsevišķām dalību valstīm uzlikt jo mēs drīkstam tikai koordinēšanas ietvaros uh, strādāt. Un vēl viens punkts. Mm, sakarā ar to nav nekāda arī vienošanās uh, panākta, un tas ir sekojošais. Daži kolēģi ir um, domājuši sekojošā virzienā. mēs visdrīzāk saņemsim arī afet atzinumu. Un prot runiet par to, ka jā, visai konsulārai aizsardzībai jānotiek ES delegācijā. Un manuprāt, tas ir nepareizi ikdienas pakalpojumiem. Un to es esmu jau iepriekš uzsvērusi. Šeit aizvien ir atsauce uz uh, tiesisko pamatu, kas nosaka, ka ES pilsonis var pieņemt lēmumu kur viņš vēlas vērsties. Neiet runa par ES delegāciju. ES delegācija drīzāk būtu tādā koordinējošā. Te piekrist tādu lomu, piemēram, dokumentu apstrādā. Un varētu lemt, kur vērsties pilsonim. Bet ir skaidrs, ka pilsoņiem vajag iespēju, lai. Uh, jādod brīva iespēja izvēlēties, kur vērsties 75. un 78. grozījums nav akceptējama manā izpratnē, jo šie divi grozījumi ir pretrunā ar līgumu un tām tiesībām, kādas ir noteiktas Lisabonas līgumā. Otrais pants, ceturtais pants, pirmā daļa, astotajā pantā, 14. pants. Šajos punktos mums ir iespējas rast kompromisu, mums ir visas iespējas šādas kompromisas rast tieši manas minētajos punktos. Nākošu nedēļu es jūs uzrunāšu, dārgie kolēģi, un, ja būs nepieciešams, tad es tikšos vēlreiz ar ēnu referentiem, bet nu, sākumā es mēģināšu uh, sākt izstrādāt šos kompromisus. Paldies! Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier. Paldies, priekšstādātāja kungs, saka Engels kungs. Nē, es saku, Mišela kungs, paldies referentei par ļoti uh, lielo darbu, kas ir paveikts, un manuprāt, ka mēs neesam tālu no tāda akceptējuma kompromisa. Bet uh, es gribētu atgriezties pie ES pārstāvniecību lomas. Es jau teicu, ka uh, konsulārai aizsardzībai jābūt uh, efektīvai, darbīgai, labi koordinētai, un šīs direktīvas mērķis ir uh, uh, ļaut um, Eiropas Savienības pilsoņiem pilnībā izmantot konsulāro aizsardzību ārvalstīs, un tās ir viņa tiesības. Krīzes situācijās ir skaidrs, ka ir absolūti nepieciešama efektīva koordinēšana un arī uh, uzdevumu sadaļa starp dalību valstīm. Es atbalstu to, lai ES e delegācijas koordinētu veiktu uh, darbu un palīdzētu šajā darbā. Bet es neesmu tādā situācijā, ka es absolūti pieķertos šim, šai domai. Es um, daļai saprotu um, Bauers kundzes arguments, bet um, man ir tomēr problēma attiecībā uz um, delegācijām, uh, un tas skar uh, pilsoņu tiesību uh, respekts, tie, kas ir pamatiesībā uh, formulēta, un šajā tekstā nav nekādas garantijas, ka, piemēram, homoseksuāls pāris uh, ka viņiem uh, izturēsies uh, ar cieņu visās dalībvalstīs, jo ne visās dalībvalstīs uh, ir paredzēta aizsardzība šādam pārim. Un man ir jākonstatē, ka tas priekšlikums, ko jūs izsakt, un ļoti daudzos punktos tai piekrīt, un esmu tālu no pilnīgas piekrišanas, bet, nu, atbildība vēl nav pilnībā izstrādāta, it īpaši runājot par šo aspektu, un man liekas, ka tas ir nozīmīgi. Otrs jautājums referents kundze, tāpat kā ES komisija. Jūs runājat par to, ka konsulārā aizsardzība jāsniedz diplomātiskās pārvalstībās, bet kādēļ negribat iet tālāk un dot ES delegācijai vēl lielāku uh, nozīmi un dažādos, dažos gadījumos uh, dot arī konsulārās pilnvaras? proti delegācijai būtu lielāka doma, un a, tā pilnībā varētu šo lomu arī uzņemties, jo mēs taču esam parlamentā šeit. Man liekas, ka visi līdzekļi un visas tās iespējas, kādas ir, lai stiprinātu vēl lielāku integrāciju ES, man liekas, ka, ka tām ir jābūt izvērtētām, izskatītām. Tā būtu iespēja vēl eiropeiskāku pieeju izmantot, ES redzamību palēnāt un arī spēcināt ES pilsonību un vēl konsulārā aizsardzība delegācijās, es delegācijās, un es vairāk reiz jau esmu par to runājis. Un kamēr nebūs šīs eh, garantijas, tikmēr būs problēmas, lai pamatiesības tiktu respektētas. Un es eh, atgriezos pie tā iepriekšējās diskusijās, un es gribētu, lai eh, man tiešām tiktu sniegt tāds pārliecināšs arguments. Līdz šim tādu nesmu saņēmis. Uh, Un iepriekšējās diskusijās eh, jau teicu, ka vēstniecībām un konsulātiem visām valstīm ir jāgarantē eh, tādas pašas eh, tiesības viendzimumam pāriem kā citiem. Un šajā tekstā es neredzu nekādu garantiju, un es tieši tādēļ dažos gadījumos ES delegācija, protams, var uzņemties tādu lielāku lomu Un, protams, ka viņiem ir uh, pamatiesības jāgarantē. Mums ir uh, tāda garantija, bet ar, ar dalībvalstīm nu nevienmēr tas tā ir. Un dažas valdības, kad skatos, kā tās uh, Eiropā izturas attiecībā uz pamatiesībām un uh, attiecībā uz šo jautājumu, man pārmāc tādas ļoti lielas bažas. Tātad Bauers kundze, es domāju, ka mēs neesam tālu, un ja mēs var, varētu diskutēt par šo jautājumu un rast kādus ceļus, lai šī veida nodrošinājums tiktu dot, es zinu, es esmu pietiekam liels realists. Un, protams, ka nevar būt tāda pārāk plaša loma delegācijai, bet nu, es domāju, ka ar delegācijām to tomēr varētu arī darīt. Jo tad, kad a, tikai par konsulātiem un vēstniecībām runājam no dalību valstīm, kurām ligumdošumā nav viss šīs pamatiesības pārņemtas, tad nu, nu vienīgā a, vieta, kur vēl vērsties, būtu ES delegācija. Es domāju, ka mēs griežamies ap šo jautājumu, jārod vienkārši izcinājums, un es esmu ļoti elastīgs attiecībā uz to darbu, ko jūs esat paveikuši. Un a, man liekas, ka ši, tas ir lielisks darbs, un liekas, ka būtu maksimāli jāpalīdz, lai uh, mēs virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Nu, tas bija tas, ko gribēju teikt. Merci, monsieur Michel. Merci. Paldies, Mišel kungam. Paldies par jūsu pienesumu. Vai ir vēl kāds no deputātiem, kas vēlas ko teikt? Nē, tādu nav. Varbūt komisija? Nē, komisijas pārstāv nav zālē. Tātad. tad. Man liekas, ka atkal Bauers kundze. Un katrā gadījumā man jāsaka, ka ziņām pieņemšana būs uh, 19. un 20. Uh, septembrī Liba komitejas sēdēs. Bauers kundze, tagad jums vārds. Thank you uh, for. Paldies par iespēju. Rēģēt uz kolēģi sacīto. Es pirmīt pieminēju, ka pastāv pretruna. ģimenes locekļu definījumā. Direktīvā 38 ir direktīva, kas iekļauj eh, vienu dzimumu pārus, bet no otras puses iekļaut šo definīciju tekstā, parādās grūtības ar citām kategorijām, piemēram, trešo valstu pilsoņiem, kas ir 20, sasnieguši 21 gadu vecumu, lai gan viņi ir ģimenes locekļi, bet ja šīs direktīvas ietvaros mēs izmantosim direktīvas 38 definīciju, tad viņi netiks pieņemti kā ģimenes locekļi. Bet katrā ziņā Es šo definīciju iekļāvu atpakaļ tekstā. Esmu pārliecināta, ka mēs varēsim atrast kompromisu šai definīcijai. Un es cerīgi raugos uz risinājumu ne tikai šim jautājumam, bet, kā jau es pieminēju, e, bez pajumtnieku atvainojiet, eh, bezvalstnieku un bēgļu eh, sakarā. Paldies, Balērskundze! Turpin priekšsēdētājs, tas būs viss šobrīd, un eh, ziņojuma skatīšana notiks nākamajā Lībe komitejas sanāksmē, kā jūs sacīju, 19. septembrī. Paldies visiem, un es novēlu jums. Eh, veiksmīgu darbu šajā tuvākajā pusgadā. Paldies!